Kolēģi, šeit mēs sāksim Liba komitejas sanāksmi, nevis uzklausīšanu, un tie, kas eh, esat ieradušies uz uzklausīšanu, lūdzu apsēdieties, vispirms sāksim Liba komitejas sanāksmi. Vispirms pirmais darbkārtības punkts, darbkārtības pieņemšana, un es piedāvāju sakojušas izmaiņas. Uh, Sastais un septītais punkts par uh, iestāžu sarunām, par zilo karti un par uh, uh, patvēruma regulējumu tiks atlikts uz nākamajām Libe sanāksmēm. Ja neviens neiebilst pret Libe Uh, darba kārtību, tad tā ir pieņēmta. Otrais darba kārtības punkts priekšsādātāja paziņojumi par valodu profilu maltiešu, horvātu un gēlu valodā šodien nebūs pieejams tulkojums. Attiecībā uz koordinatoru rekomendācijām 205. pantas kontekstā es uh, paziņošu par referentu iecelšanu. Vispirms Sīpels kundze no S&D referente par priekšlikumu uh, parlamentu un padomas regulāja attiecībā uz privātās dzīves uh, aizsardzību un personas datu aizsardzību un elektroniskajām komunikācijām. Visiem, kas šeit uh, ierodas ar nokavēšanos uz sanāksmi, es jau esmu sācis Libe komitejas sanāksmi, lūdzu, uh, esiet klusi, es taču norādīju, ka visiem jāierodas laikās. Tātad Zipels kundze referenta par regulu. Uh, Eh, par privātās dzīves eh, un personas datu aizsardzību elektroniskajā saziņā atzinuma eh, referente no ETP par ikgadējo ziņoju par Eiropas finanšu interešu aizsardzību. Vai jūs varat atbalstīt šos koordinatoru ieteikumus? Jā, tie ir atbalstīti. Tagad delģētie un ieviešanas akti 20. novembrī parlaments saņēma uh, padomas eh, ieviešanas lēmuma pro, projektu par e-zvanu. 2008. gada pamatakts ir par eh, pārrobežu sadarbības eh, palielināšanu, lai cīnītos pret terorismu. Šī ieviešanas akta saņemšana, par to ir paziņots visiem komitejas deputātiem, un padome ir lūgusi, lai parlaments liektu uh, Um, savu atzinumu um, nevēlākā trīs mēnešus pēc saņemšanas. Un visbeidzot par elektronisko balsošanu 11.00 šodien elektroniskā balsošana, tāpēc lūdzu uh, sagatavojiet savas elektroniskās balsošanas kārtas. Un visbeidzot 24. Uh, 25 aprīļa un uh, jūnija sēžu protokola apstiprināšana. Ja nav iebildumi, tad šie protokoli ir apstiprināti. Uh, Tie ir paziņojumi, tagad pāriesim pie pirmā darba kārtības punkta, kas šodien ir, tā ir uzklausīšana par situāciju Ungārijā. Godātie deputāti, godātie viesi, dāmas un kungi, man ir liels prieks sveikt jūs šodien šajā publiskajā uzklausīšanā par situāciju Ungārijā. Uh, Un es gribētu jūs atkal informēt, ka horvātu, gēlu un maltiešu valodā, diemžēl, tūkojums nav pieejams, bet visās citās valodās tūkojums ir pieejams. Lūdzu, atcerieties, ka šī eh, uzklausīšana tiks eh, raidīta internetā un eh, visi runātāju uh, Eh, izteikumi tiks eh, ierakstīti. 24. oktobra koordinātoru sanāksmē Lība koordinātori nolēma organizēt publisku uzklausīšanu, sagatavojot īpašo ziņojumu saskaņā ar 83. reglamentu pāntu par situāciju Ungārijā. Un par to lēma Eiropas parlamenta plenārsēde savā rezolūcijā 17. maijā šogad. Savā 2017. gada 13. novembra sanāksmē prezidijas, eh, Eiropas parlamenta prezidijas sniedza atļauju noturēt uzklausīšanu 7. decembrī, un ar 23. novembra vēstuli priekšsēdētājs Tajānī informēja man par šo lēmumu. Un tagad es gribētu uzsvērt, ka 21. novembrī Libe koordinātori uh, apstiprināja runātāju sārakstu. Tur ietilpst uh, pārstāvis arī no Venēcijas komisijas. Uh, Tā ir Eiropas padomas demokrātijas eh, un tiesiskuma komiteja, bet, eh, komisija, bet tā kā Venēcijas komisija notur savu 113. sesiju 8. un 9. decembrī, tad šīm pārstāvjiem nebija ierast, iespējas ierasties pie mums. Un gribēju arī tikai norādīt par eh, plašsaziņas līdzekļiem, ka ir atļauts Ungārijas sabiedriskajai televīzijai M1 TV filmēt šo uzklausīšanu. Tagad sāksim uzklausīšanu. Uh, Uzklausīšanas sākumā gribētu vienkārši pateikt, ka uzņemsim laiku, jo mums ir atvēlēts tikai divas stundas. Eh, un kā eh, jūs zināt, tad šis ir ļoti svarīgs pasākums, un tāpēc eh, ļoti strikti uzņemšu laiku. Lūdzu, apzinieties to. To es saku visiem runātājiem un arī parlamenta deputātiem, kur izteiksies. Es katram pateikšu, cik jums ir uzstāšanās laiks atvēlēts, pirms jūs sāksiet runāt. Tagad došu vārdu vispirms referentei, par šo uh, jautājumu. Tā ir Judīts Argentīnī. Uh, lūdzu, jums ir desmit minūtes. Tās ir ļoti dāsni priekšsādātāji. Nedomāju, ka man tik daudz vajadzēs. Liels paldies un sirsnīgi sveicu mūsu viesus. Pirms mēs pievēršamies uh, viņu teiktajiem, gribu ieskidzēt, par ko tad ir runa šajā uzklausīšanā un kāpēc Pilsonīgi brīvība komiteja sastāda šo ziņojumu. Šā gada maijā parlaments aicināja šo komiteju, un es citēju, uzsākt procedūru, u, lai izstrādātu īpašu ziņojumu, par kuru balsot plenārsēdē par uh, aicinājumu padomēs uh, rīkoties saskaņā ar 7.1 uh, līguma pāntu, un tas ir saskaņā ar 83. reglamentu pāntu parlamentā. Parlaments tā arī izdarīja, jo tā kā tika teikts rezolūcijā, parlaments uzskata, ka tagadējā situācija Ungārijā skaidri norāda, ka varētu tikt pārkāptas vērtības, uh, kas ir minētas otrajā līguma pantā, un tāpēc ir jāuzsāk 7.1 punkta procedūra. Parlaments uh, vēl teica, ka attīstība Ungārijā ir novedusi pie uh, tiesiskuma situācijas būtisks pasliktināšanās arī demokrātijas un pamatiesību jomā, un tas ir noticis pēdējos gados. Tai mm, starpā arī vārda brīvība, um, bēgļu un migrantu uh, cilvēktiesības, pulcēšanās brīvība, ir ierobežojumi pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbībai, eh, tiesības uz eh, vienlīdzīgu attieksmi, arī mazākumtautību eh, un citu minoritāšu tiesības ir pārkāptas, sociālās tiesības, konstitucionālās tictēmas funkcionēšana, tieslietu neatkarība un citu iestāžu neatkarība un arī ir dažādi satraucoši pārmetumi par interešu konfliktiem un korupciju. Tas viss kopā ņemot varētu radīt draudus tiesiskumam dalību valstī. Parlaments uzskata arī, ka Ungārija ir pārbaudījums Eiropas Savienībai attiecībā uz tās spēju reaģēt, ja tiek pārkāptas tās dibināšanas brīvības. Un parlaments ar bažām atzīmē, ka arī citās dalību valstīs ir līdzīgas tendences attiecībā uz tiesiskuma apdraudējumu. Parlaments noteica, ka dialogs ir svarīgs un ka būtu jāveic darbs neatkarīgā un kooperatīvā veidā. Un es arī uh, vadījos pēc Eiropas komisijas 2003. gada paziņojuma par septīto līgumu pantu, kur ir runa par uh, to vērtību aizsardzību un veicināšanu, uz kurām ir balstīta Eiropas Savienība. Šajā paziņojumā Eiropas komisija saka, ka 7.1 uh, punkta panta aptvērums uh, neatiec tikai uz tām jomām, uh, kur darbojas Eiropas Savienības kompetence. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība var rīkoties arī, ja tiesības tiek pārkāpastas jomā, kur dalībvalsts rīkojas autonomi. Un uh, komisija saka arī, ka 7. pāns ļauj Eiropas Savienībai rīkoties uh, uh, ļoti atšķirīgā veidā no šī te pienākuma nodrošināt Eiropas Savienības dalību valstu tiesību ievērošanu. Uh, Uh, un uh, tātad uh, šis 2003. gada paziņojums no komisijas arī ir pamats informācijas vākšanai un ziņojuma izstrādāšanai. Un šī uzklausīšana ir daļa no šīs informācijas vākšanas. Es ar prieku gaidu, ko jūs teiksiet. Un, uh, um, arī nodrošināšu to, lai mūsu šodien uzklausītais atspogļotos arī ziņojumā, Uh, kura projektu es publiskošu martā. Lielas paldies priekšsēdētāji! Paldies, Argentīnī kundze, tā bija referente par šo dokumentu, un mūsu pirmais runātājs ir Pēters Žalto, kurš ir ārlietu un tirzniecības uh, ministrs no Ungārijas. Jums ir 10 līdz 12 minūtes, lūdzu. Tisztelt elnök úr, tisztelt uh, képviselő hölgyek és urak! Paldies, priekšsādētāji! Godātie parlamenta deputāti! Ļaujiet vispirms man pateikties par ielūgumu un par iespēju runāt šodien par šiem jautājumiem ar jums un informēt jūs par Ungārijas valdības pozīciju. Vēl es gribētu pateikties par to godu, uh, kas man ir izrādīts, uh, uh, kas ir izrādīts Ungārijai. Man ir uh, prieks, ka man ir šī iespēja diskutēt par šiem jautājumiem, jo mums, Ungāriem, patīk diskutēt, uh, lai uh, paustu savus pozīcijas un veidotu dialogu um, savstarpējā cieņā. Tie ir demokrātijas pamati. Mēs, Ungāri, nekad neizvairāmies no debatēm un arī pat to strīdiem nē. Ne Kāpēc mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, un tā ir arī Eiropas Savienības pamatvērtība, eh, ir tas, ka var apspriest eh, konfliktus demokrātiskā ietvarā un var tos arī atrisināt. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībā visiem ir tiesības pārstāvēt savu pozīciju un to aizstāvēt. Mūsuprāt, eh, pārkāpjot Eiropas pamatvērtības, eh, tā ir ļoti dedemokrātiska prakse, ja kāds eh, diskutētu par eh, to, vai kādai nācijai vispār ir tiesības pārstāvēt savu pozīciju un to skaidrot, sniegt savu izpratni par to. Godātie deputāti, jūs visu laiku vērojat attīstību Ungārijā. Tajā pašā laikā mēs Ungārijā uh, esam cieši sekojusi arī e, šī, šīs komitejas e, augsti godājumiem darbam. Un, e, um, jā, izskatās, ka mūsu pozīcijas ir ļoti atšķirīgas. Mums ir atšķirīga izpratne par nāciju, par nacionālo lepnumu, par pieeju tradīcijām, reliģijai, bet arī par drošību un robežu pārvaldu mums ir atšķirīgi viedokļi. Uh, Balstoties uz to, godātie deputāti, godātais priekšsēdētāja kungs, esmu pārliecināts, ka tas, ko es teikšu, jums droši vien īpaši nepatiks, bet var jums apliecināt, ka Ungāriem dažkārt arī nepatīk tas, ko jūs šeit sakāt, un e, mums arī nepatīk, ka jūs uzbrukat mūsu valstī, jo tad, kad jūs uzbrukat e, Ungārijai godātie deputāti, tad jūs vēršaties pret valsti, kura pati uh, saviem spēkiem ir uh, nevis problemātiski, bet tā ir problēma risinājums. Uh, pēdējos gados uh, Ungārija ir darījusi visu, lai veicinātu Eiropas Savienības attīstību un darījusi visu, lai Eiropas Savienība var uh, vismaz daļēji uh, atgūt savu konkurētspēju. 2010. gadā, tad, kad uh, um, mēs uh, sākām strādāt, uh, mūsu finanšu un ekonomikas pozīcija bija sliktāka nekā Grieķijas, un toreiz mūs pie dzīvības uzturēja SVF. Mums bija 12% tātad bezdarbs un 87% deficīts, un tad valsts valdība uh, sāka īstenot jaunu ekonomikas politiku, kuru praktiski visi kritizēja. Un mēs uh, atguvām uh, budžeta līdzsvaru uh, Ungāri kopīgiem spēkiem. Tātad parādīja, ka var atrisināt pat vissmagākās situācijas. Visi aizdevumi ir atmaksāti, ir 750 tūkstoši jaunu nodarbināto, uh, deficīts ir zem 3%, ir šodien tā, ka Ungārija ir tā valsts, kurā darba spēka un darba nodokļi ir viszemākie. Mums Ungāriem patīk runāt skaidru valodu. Manuprāt, viena no lielākajām Eiropas Savienības problēmām ir tā, ka politkorektums ir kļuvis svarīgāks par godīgu dialogu. Tātad es domāju, ka mums arī šeit ir eh, tiešām atvērti jārunā par eh, problemātiskiem jautājumiem un jābūt eh, godīgiem. Un da, to darot, mēs sapratīsim, ka mums vēl ir ļoti daudz par ko jādiskutē. Un tā, tie ir jautājumi, kas pat var izlēmt Eiropas nākotni. Mēs, Ungāri, eh, savādāk eh, skatām nelegālos imigrantus un eh, to ietekmi. Ungārija ir pret nelegālo migrāciju un mēs noraidām jebkādas obligātas pārmetināšanas kvotas. Mēs uzskatām, ka nelegālā migrācija ir bīstams drauds To pierāda pēdējo divu gadu attīstība Eiropā. Ir 1,5 miljoni uh, nelegālo um, migrantu, kas pilnīgi nelegāli ierodas Eiropas Savienībā, viņi ir pārkāpuši mūsu robežas, viņi ir uzbrukuši mūsu policistiem, pilnībā ignorē mūsu um, likumus un ignorē mūsu uh, kultūru un dzīvesveidu. Ir bijuši 27 Uh, terora uzbrukumi, uh, kuros ir bojā gājuši 330 cilvēki, un uh, arī daudz ievienāto ir bijuši Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienībā daudz, kur ir, biju, ir vislielākie terorismu draudi, kādi jebkad ir bijuši, bet mēs negribam tā dzīvot visu laiku tādos draudos un bailēs. Mēs Ungārijā uzskatām, ka ir jāaptur nelegālā migrācija, mums ir jāaizsargā Eiropas robežas, un mēs Ungāri uzskatām, ka uh, Eiropā drošība ir jāstiprina un jāatjauno. Un mēs arī uzņemamies savu daļu šajā darbā. Mēs esam iztērējuši 800 miljonus eiro līdz šim brīdim, aizsargājot Eiropas Savienības ārējās robežas, Schengens robežas. Citiem vārdiem sakot, eh, esam ievērojuši Eiropas eh, regulējumu un noteikumus. Pavisam nesen, dāmas un kungi, šī komiteja pieņēma lēmumu, kas nozīmētu obligātu pārmitināšanas mehānismu, kas tiktu ieviests ar neierobežotu un neatgriezenisku migrantu uzņemšanu. Soraškungs teica runu, kurā viņš minēja, ka drīzumā Eiropai būs jāuzņem vismaz viens miljons patvērumu meklētāju. Viņš arī piebilda, ka uh, Um, ja tas uh, netiktu iekļauts uh, kopējā migrācijas sistēmā, tad tas viss sabruktu. Neviens uh, nebija pārsteigts, ka viņš tā izteicās par šīs komitejas lēmumiem. Te ir saikne, un tie ir bīstami lēmumi Eiropai, jo tie var mudināt cilvēkus masveidā sākt ceļu uz Eiropu, un tas uh, nerespektē Eiropas valstu suverenitāti, jo tādējādi tiek atņemtas valstu tie, valstīm tiesības pašām lēmt par to, kādus cilvēkus ielaist savā valstī un kā savā valstī dzīvot. Un uh, Ungārijā mēs uzstājam, ka tiesam tikai mēs, kam ir tiesības pieņemt šādus lēmumus. Un uh, šīs, uh, šī pārliecība atspūgļojas arī Eiropas Savienības noteikumos, kas nosaka, ka šīs ir dalībvalstu kompetences. Mēs Ungāri bieži vien uh, uzdodam svarīgākos jautājumus mūsu pilsoņiem, tos jautājumus, kas ir saistīti ar nācijas nākotni. Un mūsuprāt, uh, tas nav pieņemam, ka Eiropas parlamenta vēlētie deputāti uh, kritizē valdību, jūs taču esat uh, vēlēti Eh, parlamenta deputāti, un jūs apšaubāt mūsu tiesību uzdot jautājumus mūsu pilsoņiem par eh, svarīgiem eh, jautājumiem, kas ietekmē viņu ikdienas dzīvi. Un, manuprāt, tas ir pareizais veids, kā to darīt, jo valdība pārstāv iedzīvotājus, pilsoņus. Un Ungārijas valdība, protams, arī aptaujāja savus iedzīvotājus par nelegālo migrāciju. Es nezinu, uh, Eh, cik eh, daudzās no jūsu valstīm eh, cilvēkiem ir iespēja izteikties par tik fundamentāliem jautājumiem. Un es nezinu, vai jūs varat skaidri paļauties uz to, ka jūs zināt, ko cilvēki domā par migrāciju. Vairāk kā 3 miljoni cilvēku Ungārijā izteicās pret migrāciju uh, un arī nacionālajās konsultācijās divu miljonu cilvēku piedalījās, uh, vēršoties pret uh, nelegālo migrāciju un šīm obligātajām pārmetināšanas kvotām. Ungārijas valdība arī pārstāvēs cilvēku gribu un to īstenos. Mēs turpinām cīnīties par Ungārijas pilsoņu interesēm un par uh, Ungārijas drošību un mūsu pilsoņu drošību, un ticiet man, godātie parlamenta deputāti, mēs darīsim eh, visu, kas ir mūsu spēkos, lai cīnītos pret eh, jebkuru uh, Uh, lēmumu, kas ir pretrunā ar Ungāru gribu. Mēs uh, tātad esam sākuši debats par to un turpināsim to darīt, un tāpēc gribu pateikties par jūsu ielūgumu un par šo iespēju uh, diskutēt par šo jautājumu. Ungārijas valdība vienmēr arī nākotnē būs gatava aizsargāt savu pozīciju, Ungāru pozīciju, uh, Es domāju, ka debatas ir eh, kaut kas pozitīvs. Eiropā ir jādiskutē par jautājumiem, kas ir svarīgi. Tas nozīmē, ka darbojas demokrātija. Paldies par šo iespēju un par uzmanību. Un par uzmanību, ko pievēršat manai valstī. Paldies! Smarta. Lielas paldies! Mūsu nākamā runātāja būs Marta Pardavī. Viņa vadā Helsinku komiteju Ungārijā. Viņa ir līdzpriekšēdētāja. Jums arī ir 10 līdz 12 minūtes atvēlētas. Paldies, priekšādātāji! Priekšsēdētāja kungs, ministra kungs, Eiropas parlamenta deputāti, pārstāvji, liels paldies par uzaicinājumu jūs šodien uzrunāt. Man tas patiešām ir pagodinājums. Esmu cilvēktiesību grupas pārstāve Ungārijā. Šī grupa tika izveidota 1989. gadā, un mēs vienmēr esam iestājušies par cilvēktiesībām Ungārijā. Helsinku komiteja liek lielu uzsveru uz bēgļu aizsardzību, domājot par eh, cilvēktiesībām, aizturēšanās laikā, tāpat arī domājot par citiem tiesiskuma aspektiem. Mēs eh, esam eh, tagad izvēlēti Vāclava Havela balvai, ko piešķir Eiropas padomes um, cilvēktiesību grupa, un tāpat arī mēs uh, esam pieteikti citām balvām. Tieši šī darba dēļ mēs esam šodien šeit pārstāvēti, un man ir patiešām mm, sarežģīti komentēt ministra komentus, komentārus, bet man tas būs eh, jādara vēlāk šodien. Es eh, domāju, ka uh, iepriekšējos izteikumos nav tikuši pieminēti vairāki svarīgi aspekti. Tie attiecas uz cilvēktiesībām un tiesiskumu. Un uh, šīs ir vērtības, kas ir ierakstītas uh, Eiropas Savienības līguma otrajā pāntā. Ir jāatcerās, ka šīs ir mūsu kopējās vērtības, uz kurām mēs balstām uh, Eiropas integrāciju. Ungārijā mēs varam novērot, ka pēdējo gadu laikā Ungārijas valdība ir uh, sistemātiski pavājinājusi šo pārbaužu un līdzsvaru sistēmu un pašas cilvēktiesības. Līdz ar to Eiropas Savienības kopējās vērtības tiek apdraudētas un sistemātiski neievērotas. Valstī, kur institūciju pārvaldība ir eh, tikusi pavājināta, kur mm, brīvi mēdī eh, ir paši svarīgākie eh, šādam varu līdzsvaram, ir jādomā arī par sabiedrības līdz, līdzdalību. Mēs nevaram nodrošināt valdības atbildību bez brīviem un plurāliem plašsaziņas līdzekļiem un uh, pilsoniskās sabiedrības. Pilsoniskai sabiedrībai ir daudz dažādu pienākumu, bet uh, viens no pienākumiem ir tas, uh, ko mēs uh, šodien šeit darām, proti mums ir jārunā ar cilvēkiem. Mēs aizsargājam gan individus, gan arī sabiedrību no varas ļaunprātīgas izmantošanas un uh, otrajā pāntā minēto vērtību pārkāpšanas. Tas ir iemesls, kāpēc mēs šodien esam šeit. Uh, Tad, kad es dzirdu, kad um, Ungārijas valdība izmanto tādus um, argumentus un um, apgalvojumus, uh, sakot, ka šeit ir runa par politiskiem uzbrukumiem un uh, ka tas viss uh, tiek aprakstīts kā iejaukšanās iekšlietās, kā um, dalībvalstu kompetences pārkāpšana. Un tad, kad es dzirdu, ka Ungārijas valdība aps, apšauba šīs mūsu kopējās vērtības, es vēlos norādīt, kā pilsoniskās sabiedrības loma ir nodrošināt, lai Eiropas iestādes un arī visi pārējie eh, strādātu un aizsargātu kopējās vērtības krītisko un plurālistisku viedokļu ierobežošana Ungārijā ir jo īpaši pieaugusi pēdējā gada laikā. Protams, kā To var saukt arī par agresīvu propagandas kampaņu, kas tika uzsākta pret pilsonisko sabiedrību jau 2013. gadā. Tās mērķis bija iebiedēt un ierobežot pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Šīs organizācijas mēģina panākt, lai valdība pildītu savus pienākumus attiecībās cilvēktiesībām, korupcijas apkarošanu, vidas aizsardzību, demokrātiju un tiesiskumu. Jūs noteikti atcerēsieties eh, dažādas nepamatotas izmeklēšanas un pat policijas reidu, kas eh, tika veikts 2014. gada septembrī pret nevalstiskajām organizācijām, kas bija eh, saņēmušas no līdzekļus no Norvēģijas un um, Eiropas ekonomiskās telpas. Ir bijuši arī citi mēģinājumi ierobežot pilsonisko sabiedrību. Te ir runa arī par nepatotiem apgalvojumiem no uh, parlamenta deputātu puses vai arī no valdošās partijas Fīdeš. Tāpat arī tiek publicēti šādi raksti valdības atbalstītajos plašsaziņas līdzekļos. Notiek arī dažādas citas valdības kampaņas. Jūs noteikti atcerēsieties plakātus Ungārijā, kas aicināja uh, um, uzbrukt Eiropas iestādēm vai arī pārtraukt konsultācijas, un tas viss arī um, biedē iedzīvotājs valstī, attēlojot migrāciju kā kaut ko ļaunu. Līdz ar to mēs redzam, ka tiek mērķiecīgi uzbrukts individiem un arī grupām, kas pauž uh, viedokļus, kas neatbilst Ungārijas valdības viedoklim. Tas nozīmē, ka absolūti tiek ignorētas mūsu kopējās vērtības, uh, kas ir um, Eiropas demokrātijas iezīme. Tāpat um, arī mārtā tika publicēts ziņojums, kur tika paustas bažas par um, stigmatizāciju, kāda tiek uzliekta cilvēktiesība aizstāvjiem Ungārijā. Tāpat arī tiek um, izmantoti ļoti asi izteikumi no valdības pārstāvju puses, un tas, protams, uh, ietekmē sabiedrības viedoklī par uh, cilvēktiesību aizstāvjiem. Eiropas parlamenta rezolūcijā tika aicināts eh, atsaukt eh, priekšlikumu par um, organizācijām, kas saņem finansējumu no ārvalstīm. Bet 2014. gada jūnijā Ungārijas valdībā pieņēma šo uh, pret NVO likumu, kā mēs visu to pazīstam. Uh, Tam tiek pievērsts ļoti daudz uzmanības ne tikai Ungārijā, bet arī visā pasaulē, un saskaņā ar šo likumu, jebkura NVO, kas saņem um, mazliet vairāk par 23 tūkstošiem eiro no ārvalstīm, ir jāreģistrē kā um, no ārvalstīm finansēta organizācija. Uh, šīs ārvalstu finansējums var nākt tieši no Eiropas komisijas, no ANO iestādēm, no privātām organizācijām, no Ungāriem, kas dzīvo ārvalstīs, vai no pilsoņiem, kas eh, ir izvēlējušies atbalstīt eh, pilsonisko sabiedrību Ungārijā no ārvalstīm. Šīs ārvalstu finansējums ir eh, jāpublisko pilnīgi visās publikācijās, ko izvēlas publicēt šī NVO. Tāpat arī var, uz, tiek, var tikt uzlikti sodi, ja tas netiek darīts, un tiesa var pat likvidēt šādu organizāciju. Uh, Venēcijas komisija pieņēma savu atzinumu pēc eh, šī likumprojekta pieņemšanas, bet mm, vienu nedēļu pēc tam. Un eh, tika minēts, ka NVO nedrīkst šādā veidā stigmatizēt, jo tas ierobežo šo NVO darbību. Šis eh, likums ir neproporcionāla iejaukšanās vārda un pulcēšanās brīvībā. Tāpat arī tas ierobežo nediskrimināciju. Uh, 2017. gadā Eiropas parlaments nolēma uzsākt pārkāpumu procedūru par šo NVO likumu. Pašlaik ļoti daudzas eh, Ungārijas NVO ir publiski paudušas savu viedokli par to, ka šis likums ir absolūti nevajadzīgs demokrātiskajā sabiedrībā, tas ir stigmatizējošs un kaitējošs. Tas ir nevajadzīgs, tāpēc, ka Ungārijas pilsoniskā sabiedrība ir cauredzama saskaņā ar Ungārijas tiesību aktiem, un tas ir stigmatizējošs, tāpēc, ka tiek uzskatīts, ka šīs NVO, kas darbojas eh, Ungārijas labā, uh, izmantojot līdzekļus, ko tās ir um, iegūšas ārvalstīs, mm, it kā rada kaitējumu valstī. Un uh, tāpat arī tas, tas, uh, šis likums uh, iegrāja sabiedrības uzticēšanos valstī. Tāpat arī pastāv bažas, ka šīs likums nebūs pēdējais. Valdība jau vairākus gadus veic kampaņu pret NVO Ungārijā. Gluži pretēji, tas ir jauns solis šādā garā procesā un tas īsnībā ļoti līdzinās tam, kas notiek Krievijā. Pret NVO likums īstenībā itin labi atbilst Krievijas ārvalstu aģentu likumam, e, pret kuru mm, ir paudušas savu sašutumu vairākas cilvēktiesību aktīvistu grupas Krievijā. Un e, vairākas NVO Krievijā ir pat slēgtas šī likuma dēļ. Uh, Mēs redzam, ka šīs kampaņas, kas tiek veiktas pret ļoti lielām NVO, viena no tām ir arī tā, kurā es strādāju, arī līdzinās eh, tām, kas notiek Krievijā. Nesen valdība ir sākusi runāt par eh, nacionālās drošības apdraudējumu. Novembrī vairāki ministri runāja par ārvalstu izmeklēšanas aģentūrām. Un uh, tika runāts par to, ka Soroša tīklam esot saikne ar Briseli, piemēram, ar parlamentu un Eiropas komisiju. Kā Ungārijas uh, pilsone, es uh, patiešām esmu apbēdināta, ka iecietības veicināšanas vietā uh, Ungārijas valdība izmanto nodokļu maksātāju naudu, lai to samazinātu. Tiek publiskoti dažādi plakāti un um, lielas reklāmas avīzēs. Uh, Tāpat arī ar nodokļu maksātāju naudu tiek finansētas žādas uh, nacionālas aptājas, kas veicina ksenofobiju Ungārijā. Tāpat arī tiek veicināta neizpratne par migrantiem, jo īpaši par musulmaņiem, kas sabiedrībā rada ļoti lielas bailes. Mazās kopienās līdz ar to cilvēki sāk baidīties no ārvalstniekiem. Tāpat arī ārzemniekiem, kas uh, uzturas uh, mazās viesnīciņās, ir jāuzrādā vakcinācijas pases. Šādi ekstrēmistiski un rasistiski viedokļi iespējams var m, mm, parādīties arī citur Eiropā, bet tās noteikti nav valdības, kas izplata šādus viedokļus un maksā par to ar nodokļu maksātāju naudu. Uh, Protams, ka dažādas kampaņas ir vajadzīgas, bet Ungārijas eh, valdības eh, piemērs ir bīstams, ja ir runa par cilvēktiesību un tiesiskumu aizsardzību. Mana valsts, diemžēl, bieži vien tiek pieminēta kā neliberāla valsts, kas atrodas pašā Eiropas centrā. Mēs redzam, ka šo piemēru tagad pārņem citur Eiropas Savienībā, jo īpaši Polijā, bet ne tikai tur. Gadu gaitā, un jo īpaši šī gada laikā, Eiropas komisija ir uzsākus pārkāpumu procedūras par dažādiem cilvēktiesību pārkāpumiem Ungārijā. Taču šīs pārkāpumu procedūras, diemžēl, nevar atrisināt sistēmiskos eh, cilvēktiesību un demokrātijas pārkāpumus eh, Ungārijā. Es, eh, diemžēl, nāsmu pieminējusi daudzus no šiem gadījumiem, bet tie ir ļoti labi dokumentēti. Uh, Es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz mūsu rīcībā esošajiem rīkiem, ko mēs varam izmantot, lai to visu atrisinātu. Paldies! Liels paldies! Tagad uzklausīsim uh, Gaboru Poljaku. Jums arī ir atvēlētas 10 līdz 12 minūtes. Oh, thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsētāja kungs, ministra kungs, dārgie Eiropas parlamenta deputāti. Mani aicināja šeit runāt par to, kāda ir situācija Ungārijā ar plašsaziņas līdzekļiem. Man ir atšķirīga, atšķirīgs viedoklis par diskusijām un diskusiju kvalitāti ar Ungārijas pilsoņiem nekā to, ko jūs dzirdējāt no ministra kunga. Taču jūs redzēsiet, kādi ir mani argumenti. Man bieži jautā, vai uh, ir uh, brīvpresi Ungārijā. Uh, Un mana atbilde ir tāda, ka mums ir uh, uh, brīvas preses pārstāvji atlikuši, taču nav preses brīvības. Ir um, sarežģīti žurnālistiem rakstīt, un preses brīvība ir tāda situācija, kad visiem žurnālistiem ir vienāda uh, iespēja tikt uzklausītiem, un jebkuram uh, sabiedrības loceklim ir iespēja uh, piekļūt dažādai informācijai. Fidesz ir uh, mainīja situāciju sakot, ka vēlas radīt plašsaziņas līdzekļu balansi. Tas nozīmē, ka provalstiski plašsaziņas līdzekļi tiek spēcināti un liberālie un kreisie mediji to apjoms samazināts. Ja šāda situācija ir orientēta uz jaunu perspektīvu un diskusiju kvalitāti, tas būtu labs mērķis, bet situācija ir atšķirīga līdzsvars ir, eh, nav garantēts, ir dažāda pieeja auditorijai. Ekonomiskā un informācijas telpa tiek samazināta par labu noteiktiem mēdījiem. Ja mēs paraugamies uz situāciju, tad ir skaidrs, ka mēdī tiek izmantot kā politiskās situācijas ietekmes uh, instruments kri uz kritiku tiek um, reaģēts nevis ar argumentiem, bet gan ar uh, restriktīviem pasā pasākumiem. Šī mediju politika neveicina atklātus sociālas diskusijas uh, uh aspektus. Situācija ir mainījusies uh, kopš 2010. gada. It īpaši uh, reklāmas tirgu Tas vairs neliekas īpaši pievilcīgs rietumu investoriem. Un mediju tirgus uh, ir mainījies, Deutsche Telekom un citi. Viņ, uz viņiem tiek uh, veikti ietekmi, un tie ir biznesmeņi, kuriem ir uh, cieši saists ar, uh, saikni ar valdību. Uh, Tas pats jāsaka, piemēram, par kazino uh, licencēšanu. Orbán kunga uh, dzimtās pilsētas uh, mērs un uh, Nacionālās bankas viens no priekšsādētājiem darbojas uh, uh, sakojošā veidā. Es uh, stāstīšu par dažādiem uh, noteik, notikumiem. Mēs tos saucam par maigo cenzūru. Un, uh, Process ir ārkārtīgi eh, sarežģīts. Eh, Fidesz eh, mēģina pārņemt pilnīgu kontroli mediju pasaulē, sākot ar nelielām radiostacijām līdz laikrakstiem. Transformācijas mediju sistēmā izriet no politiskas ietekmes. Pirmais piemērs. Viens no uh, uh, komerc televīzijas kanāliem tā īpašnieks ir Andrew Vaina. Viņam pieder uh, radiostacijas, divas uh, nacio, uh, reģionālās avīzes un viena nacionālā. Bet uh, Vaina uh, uh kanālam TV2 saņem visvairāk valsts reklāmas un e, viņa veiksme un apjoms šajā ziņā pārsniedz visu citu pārējo apjomu. RTL2 e, ar augstākiem e, reitingiem saņem 20 reizes mazāk finansējumu no valsts nekā vainas kanāli. Heinrich Petener, Austrijas biznesmenis slēdza vienu no visvairāk lasītajām uh, avīzēm, uh, kurās tika publicēti izmeklējušās jā, žurnālistiskas uh, raksti, vienkārši tika slēgts bez brīdinājuma. Un pēc diviem gadiem uh, tāpat 12 reģionālās uh, avīzes tika slēgts un uh, 2017. gadā Opinus kanālu pārņēma valdībai tuvs pārstāvis kas nozīmē, ka gan radiostacijas, gan vietējais avīzes, gan uh, valsts līmeņa avīzes ir uh, ietekmētas. Ietekme uz uh, mediju tirgu ir mainījusies kopš 2014. gada. Aptuveni 90% no ienākumiem uh, saņem uh, kāda avīze no uh, tieši valsts uh, reklāmas. Uh, maksājumiem. Situācija ir līdzīga citās jomās. Tāpat arī jāsaka, tas notiek uh, ne tikai laikraksts, bet arī uh, televīzijas uh, kanālu jomā. Netiek uh, ņemta vērā laikrakstu vai uh, televīzijas skatītāju skaitļu ietekme sadalot uh, reklāmas ienākums. Tas uh, kropļo tirgu un līdz ar to pārkāpja uh, mediju brīvības uh, noteikums. 2017. gadā žurnālisti teica, ka tie uh, mediji, kas ir tuvi Fidesz, tie uh, reklamē valdības politikas. Un tāpat arī vēršas pret personām, partijām, uh, ko mm, valdība Uh, īsti nemīlu. Tas tiek uh, koordinēts uh, šo valdībai tuvo mediju tirgu. Mediju tirgus pārveida nebūtu iespējama bez tiem lēmiem, ko pieņem mediju padome. Tas tika izveidots 2010. gadā, un Fidesz nominēja visus locekļus tie lēmumi attiecībā uz radiofrekvenču sadalījumu un tāpat arī mediju tirgu apjomu noteikšanu. Visus šos lēmumus pieņem cilvēki, kas ir cieši saistīti ar partiju. Vairākas reizes pat ir pārkāpti skaidri noteikumi. Audiovizuālo mēdīju direktīvas ietveros uh, Eiropas iestī, iestādēm ir iespēja noteikt neatkarīgus mēdījus un to darbošanās principus un dot a, instrumentus, kā var monitorēt a, pieņemtos lēmumus, ko pieņem regulējošās iestādes. Eiropas mēdīju sistēmā sabiedriskie mēdīji tiek vērtēti kā balsta daudzveidībai, bet ir ļoti vienkārši šīs institūcijas un pakalpojums pārveidot par uh, valdošās partijas izmantotiem instrumentiem. Bieži tie nav caurskatāmi, nepakļaujas neatkarīgam pārskatam un uh, saskars ar spēcīgu fin, uh, partijas ietekmi. Tas noved pie ekonomiskās situācijas izkropļošanas šajos uh, mēdījos un citos. Ungārijas valsts sniegtais finansējums atbilst viņu pieņemtajiem noteikumiem, taču Eiropas komisija varētu vērsties pret šādu situāciju un a, šādi varētu būtiski a, ierobežot to mediju darbību, kas ir visvairāk a, lojāli valdībai. Mēs šeit redzam ļoti skaidru veidu, kā Ungārijas valdība samazina tiesiskuma aptvērumu un mēģina novērst jebkuru autonomijas veidu. Eiropas diskusijas par, par to, kāda ir situācija Ungārijas mēdījos, tai šai diskusijai jau vairāk nekā dis, desmit gadi, bet tas parāda, cik sarežģīta ir politiskā sistēma. Mums ir nepieciešama spēcīga Eiropa un Eiropeiska Ungārija. Mums ir nepieciešama skaidri vārdi. Paldies! Thank you. And now... Paldies. Un tagad uh, noslēgumā uzskāsties Miklaš Šanto, pamatstiesību centra direktors. 10 līdz 12 minūtes, lūdzu. Lielas paldies! Ministra kungs, dāmas un kungi, godāmie deputāti! Es uh, vēlētos jums pateikties par uh, ielūgumu stāties Esmu publiskās politikas analīzes centra direktors, un es eh, vēlētos runāt par eh, faktiem, par eh, politiskajiem un valsts politikas faktiem. Iespējams, ka tas jums dos mazliet savādāku ieskatu šodien apspriežamajos tematos. Vēlējos tikai norādīt, ka esmu priecīgs, ka varu piedalīties šajās debatēs. Iespējams, ka mums vajadzētu izskatīties pagātnē un sākt ar 2010. gada vēlēšanām. Šīs vēlēšanas notika balstoties uz iepriekšējo vēlēšanu likumu, kas ir jaukta sistēma, līdzīga pašreizējai sistēmai. Pašreizējā valdības eh, koalīcija, kur ir Fidesz un KNDP, uh, Ehm, šajās vēlēšanās iekopa divas trešdaļas balsu. Otrajā kārtā cilvēki zināja, par ko viņi balso, un viņi zināja, ka, ja viņi balsos par atsevišķiem deputātiem, tad Viktoram Orbanam nebūs absolūtais vairākums, bet gan divi trešdaļa vairākums. Ungārijas konstitucionālās tradīcijas un valsts tiesību tradīcijas paredz, ka uh, divu trešdaļu vairākums nodrošina tiesības grozīt konstitūciju un pamatlikumus. Kāpēc es to saku? Es to saku tāpēc, ka lielākā daļa no jautājumiem, par kuriem mēs šodien spriežam, ir saistīti ar procesu, kas sākās 2010. vai 2011. gadā. Jaunais parlaments grozīja konstitūciju, vai pareizāk sakot, pieņēma jaunu konstitūciju, pieņēma arī jaunu likumu par plašsaziņas līdzekļiem, grozīja vēlēšanu likumu, mainīja likums par tiesām, un es varētu tā turpināt. Visi šie lēmumi tika ļoti skarbi kritizēti. Tās tika darīts gan valsts iekšienē, gan arī ārvalstīs. Protams, ka kritika galvenokārt nāca no opozīcijas partijām un uh, no inteliģences uh, citās politiskā spektra daļās. Varētu šķist, ka tā bija tāda kauptiska ilūzija, kāpēc Ungārija pēkšņi nokļuva visu uzmanības centrā. Vēlējos jums uh, norādīt, ka šonadēļ es pētīju informāciju par pārkāpumu procedūrām un pēdējo desmit gadu laikā Ungārija nav bijusi nedz pirmajā, nedz arī pēdējā vietā attiecībā uz pārkāpumu procedūrām, kas ir ierosinātas vai kas pašlaik notiek. Pēdējie dati nāk no 2016. gada un ir 1570 mm, pērkām procedūras Eiropas Savienībā un 57 no tām ir pret Ungāriju. Līdz ar to Ungārija ir 16. vietā. 3,6% no visām pārkāpuma procedūrām ir ierosināti pret Ungāriju. Protams, mm, pastāv arī a, tiesiski strīdi, pastāv atšķirības starp a, Ungārijas tiesībām un Eiropas Savienības tiesībām, taču uh, Ehm, šī situācija nav sliktāka kā Vācijā vai Spānijā, kas parasti ir šī saraksta priekšgalā. Kāpēc eh, ir vajadzīgas visas šīs debates? Protams, ka šīs politiskās procedūras, kā arī kritika pret Ungāriju un eh, pārkāpuma procedūras, kas ir ierosinātas pret Ungāriju, balstās uz lūko, un pats svarīgākais ir tas, ka Ungārijas eh, parlaments un valdība pieņēma šos lēmumus, bet ir jautājums, vai tiem bija tiesības pieņemt šādus lēmumus. Viena puse saka, ka um, tā ir Eiropas kompetence, un Eiropas iestāžu pilnvarās ir uh, pieņemt šādus lēmumus. Šeit nav runa nec par demokrātiju, nec par tiesiskumu. Šeit ir runa par nacionālo suverenitāti. Diemžēl tiesību politika un sociāla aspekti nav skaidri, nec politiskā, nec tiesiskā ziņā. Nav īsti saprotams, kas ir ekskluzīvā dalībvalsts kompetencē un kas ir Eiropas kompetencē. Mēs šeit nerunājam par to, ka diskutētu parlamentī, valdības un Brisele. Par to um, diskutē arī Eiropas Savienības dalībvalstu konstitucionālās tiesas. Uh, Eh, pastāv eh, sadursme starp dalībvalstu konstitūcijām un Eiropas tiesībām. Eh, protams, ka Eiropas tiesa Luksemburgā saka, ka uh, tikai tās kompetencē ir spriest par atbilstību starp uh, dalībās konstitūciju un Eiropas tiesībām, bet ir uh, vairākas dalībās konstitucionālās tiesas, kur viedoklis ir atšķirīgs. Kāpēc Eiropas Savienībai ir aizmirsusi um, domāt par uh, šīm uh, kompetenču dubultošanām. Kāpēc tas uh, netiek darīts? Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība un tās tiesību priekšteces sākās kā ekonomiskās sadarbības formāts un ekonomiskā uzplaukuma gados visi šie noteikumi attiecās uz brīvu darba spēka un kapitāla pārvietošanos. Daudzi no šiem likumiem tika harmonizēti un tika iekļauti sekundārajā likumdošanā. Viss, kas notika ekonomiskā uzplaukuma gados, notika tieši šajā rietumu valstu ietverā. Un uh, debates par suverenitāti nekad tā īsti neparādījās un neradīja nekādas problēmas. Bet pēdējos 15, apmēram 15 gados ir parādījies arvien vairāk izaicinājumu. Eiropas Savienībai nāks saskarties ar dažādām problēmām, piemēram, Eiropas Savienībā ir iestājušās daudzas posta padomi valstis, kuru tiesiskā iekārta ir bijusi pavisam atšķirīga. Nu, iedomāsimies šo valsti, kas ieguva neatkarību 1989. gadā. Protams, ka dalībvalsts suverenitāte un nacionālā kompetence šai valstī nozīmē kaut ko pilnīgi citu nekā valstī, kura nav piedzīvojusi um, padomju varu um, pusgadsimta garumā. Uh, Protams, kā arī ekonomiskā krīze un uh, tas, uh, ka um, Eiropas Savienības uh, ģeopolitiskā loma ir sākusi mainīties, visa šī um, Eiropas Savienības konstitucionālā procedūra un, protams, viss lielākā problēma šī masīvā imigrācija, tas viss situāciju padarīja vēl sarežģītāku. labklājības un uzplaukuma gados debates par nacionālo suverenitāti tā īsti neparādījās, kaut arī tās pastāvēja. Jautājumi par suverenitāti un dalību valstu ekskluzīvo kompetenci tagad savukārt atkal ir parādījušies. No Brīseles puses eh, nav nekādu labu risinājumu, un tāpēc uh, Dažas dalībvalstis uzskata, ka savas problēmas un arī Eiropas problēmas eh, tās var atrisināt viens pašas. Tieši tāpēc arī šīs eh, debatas ir sākušās. Šie ir ļoti būtiski lēmumi, ko pieņem eh, dalībvalstu līmenī. Tie ir valsts politikas lēmumi, kas ietekmē visu sabiedrību. Vai Nacionālais parlaments var pieņemt šādu lēmumu? Vai tam vispār ir kompetence, vai varbūt te ir runa par Eiropas kompetenci? Runājot par suverenitāti, mums ir jāatbild uz šādu jautājumu. Pastāv atšķirības par to, kas īsti ir suverenitātes definīcija, un tāpat arī mūsu viedoklis par apkārtējo pasauli ir atšķirīgs. 2016. gada janvāri Eiropas parlaments sagatavoja savu atzinumu. Un te es e, citēju šo atzinumu. Pamatlīgumi nenodrošina vajadzīgo definīciju par šiem pamatprincipiem, kur pastāv nacionālās suverenitātes robežas, vai Eiropas vērtībām vajadzētu respektēt nacionālo identitāti, vai no otras puses nacionālā identitāte un Eiropas vērtības dažkārt ir pretrunīgi jēdzieni. Tiek arī minēts, ka multikulturāla sabiedrība ir jābalsta uz uh, neutralitāti. Mums ir vajadzīga līdzvērtīga Eiropas Savienība. Savukārt pretējā puse argumentē, ka mums ir vajadzīga tāda Eiropas Savienība, kas respektētu dalībvalstu suverenitāti un nacionālās kompetences. Nāciju valstu Eiropa vai nāciju Eiropa tie ir divi jēdzieni, kas eh, runā viens otram pretī. Tieši tas rada šos atšķirīgos viedokļus par dalībvalstu suverenitāti. Protams, kā mēs eh, varam uh, runāt juridiskā valodā, mēs varam skatīt šo rezolūciju no tiesību aspekta. Mēs saprotam, ka šeit pastāv e, runa par apdraudējumu Eiropas vērtībām, bet e, ko īsti mēs saprotam ar tiesiskumu, kas mūsu prāti ir cilvēktiesības. Uh, Mums ir jārunā atklātāk. Es domāju, ka mums vajadzētu organizēt tieši šādas debatas, un es labprāt tādās piedalītos. Lielas paldies, teicu, sāksim uzklausīt deputātus. Vispirms izteiksies koordinātori. Man iepriekš tika norādīts, ka um, ēnu referenti var aizstāt koordinātors, tātad viss jau ir saskaņots. Sāksim ar uh, Eh, divu minūšu uzstāšanām. Dažiem eh, cilvēkiem nebūs iespējas izteikties, jo mums ir jābeidz eh, šī pasākuma daļa 10.40. Tātad tikai divas minūtes katram. Sāksim ar tautas partijas grupu Holmājers kundze. Paldies, priekšstādātāja kungs. Ministra kungs, paldies uh, par to, ka Ungārija tiešām sarežģītās diskusijās nosūta savus pārstāvjus. Jūs atšķiraties ar to no dažām citām valstīm, kas nevēlas vai nu ierasties, vai arī šeit komitejā, piemēram, Panamas komitejā ieradās, bet nesniedz atbildes. Es respektīvu arī to, ka līguma pārkāpām procedūrā atšķirībā no polijas valdības Jūs esat akceptējuši Venēdijas, Venēcijas komisiju, un tādēļ es ne īsti uh, saprotu, kādēļ Poliju uh, atbalsta to nedarīt, uh, arī Polijas valdību, jo uh, jūsu piemērs ir labāks. Jūs uh, diskutējat par to, nu varbūt, ka mēs nevienmēr esam vienā viena pārstāv vienu viedokli, bet nu, tas ir labāk nekā iepriekšējā situācija, ko nu, aprakstīja. Tātad attiecībā uz uh, polijas jautājumu jūs arī vairāk vai mazāk mūs atbalst, jo šai valdībai arī ir jāakceptē Venēcijas komisija. Tas, kas man liekas ir pozitīvi, ir tas, ka ekonomiskā attīstība sasniedz to iedzīvotāju daļu, kas līdz šim to tā nevarēja gūt labumu. Algas ir pieaugušas eh, zemajās algas eh, jomās par 14%. Tas ir neparasti un tas ir eh, arī pozitīvs sociālās attīstības aspekts. Daudz starptautiskās reitinga organizācijas un citas ir vērtējuši to pozitīvu. Man liekas, ka problēmas ir ar jautājumu nelegālā migrācija un, un uh, migrācija un terorisms, ka tas tiek skatīts eh, kā viens. Un man liekas, ka tas ļoti tāds vienpusējs eh, jautājumu redzēšanas punkts. Teroristi izmaksā visus ceļus, tie izmanto nelegāli uh, ierasties uh, plašā migrācijas lūstā, bet izmanto arī lidmašīnas, vilcienus, autobusus, jebkuras iespējas, kādas uh, ir. Un saikna ar lielo migrantu plūsmu, tas automātiski nostāda terorisma jomā. Un tas nav akceptējami, ka tas tā tiek tā formulēts, jo tas rada uh, aizdomas, ka katrs migrants ir terorismu. Tādēļ sirsnīgi lūdzu jūs mainīt šo skatījumu un uh, tā uh, vairāk arī nepielaist Ungārijā. Yeah. Want... Divas minūtes laika lūdzu visiem mums visiem runātājiem jābūt ļoti disciplinētiem. Divas minūtes, lūdzu. Nīdermiller kungs, sociāldemokrāta vārdā, lūdzu. Miniszter úr, engedje meg, hogy két rövid kérdést tegyek föl. Miniszter kungs, divi jautājumi. Premjerministrs 27. oktobrī valsts rādio paziņoja, ka organizācijas saistītas ar Soroškungu tiks uzraudzītas, uzraudzību veiks valsts drošības mm, nodaļas, lai pārbaudītu, ko tās īsti dara. Vai tas nozīmē, ka valdība vērst pret šīm organizācijām uh, domājat, ka tās ir saistīts ar Sorošu kungu. Vai tas nozīmē, ka valdība un um, noklausās uh, šīs organizācijas un vai tās uh, vērtē uh, šīs organizācijas kā saistītas ar nedīgiem mērķiem. Nākamais jautājums. Pirms divām dienām preses konferencē šeit Briselē tika teikts, ka uzklausīšanas uh, ir raganu medības, un uh, viņam atgādina uh, komunistu organizētos uh, parauga tiesas procesus. Vai jūs uh, domājat, ka šis, šī uzklausīšana ir uh, šāda uh, komunistu uh, darbībām līdzīga uh, paraugtiesa? Nākamais runātājs uh, Jureka Kungs jūs aizvietojat Stīvens Kundz. Lūdzu, divas minūtes. Paldies. Es labprāt gribētu teikt paldies. Paldies, ka esat šeit zālē. Jums ir dažādi viedokļi, un tas ir labākais pierādījums tam, ka daudz, viedokļu daudzveidība eksistē, un ka tā ir Ungārijā. Jautājums Sijārto kungam. Ungārijas um, valdības veiktās reformas. Kāds ir to mērķis? Jūs uzsvērāt ekonomiskos panākums, jūs uh, uzsvērāt uh, to, kā pilsoniskā sabiedrība un mēdī darbojas, mm, kas man liekas uh, nav pietiekam uzsvārts, ir mēs šeit lielāko vairāk kārt runājam par opozīcijas viedokli, bet ne par valdības viedokli. Parādiet mums lūdzu, kāds ir jautājums, kā, ko īstomā valdība. Nākamais jautājums par Dāvī kundzei. Kā jums liekas, kas pietrūkst? Kā aktivitātes, ko jūs kā Helsinki komiteja nevarat izdarīt? Un nākamais jautājums Poljaka kungam kā reklāmas politika darbojas valsts uzņēmu, val, darbojās valsts uzņēmēs socialistisko valdību laikā. Vai uh, toreiz arī bija iespējama reklāma visās avīzēs, vai uh, situācija bija gluži pretēji? Un uh, jautājums Santo kungam. Nevalstiskās organizācijas Ungārijā vai tām ir dažādi viedokļi vai eh, ne, vai visas nevalstiskās organizācijas eh, saka kritiskus vārdus attiecībā uz valdību. Varbūt, ka ir eh, nevalstiskās organizācijas, kas nepie, nepiekrīt šiem viedokļiem. Un viena piezīme Monikai Holheimerei, Holmajers kundzei. Ja tiek izteikti šādi komentāri, tad Bavārijai Runātājs tiek pārtraukts, jūs runājat vairāk nekā ā, divas minūtes. Nevienam nebūs dots laiks vairāk nekā divas minūtes. Nākamais runātājs Aldi vārdā Mišela kungs, divas minūtes lūdzu. Nu, pat labam septiņus gadus mēs redzam dažādas pārkākums, kas ir pret Eiropas vērtībām vērsti, kas pārkāpa uh, līgumus un pārkāp uh, tos uh, iestājas noteikumus, uh, kurus iestājoties Eiropas Savienībā jūs uh, atbalstījāt. Tātad, uh, nu, tiek dažādi mēli teikti par Eiropas Savienību jūsu valstī. Jūs, ministra kungs, atkārtojat tos pašus ciniskos un provoka, uh, provokatīvos vārdus teicāt šodien. Šādā veidā jūs uh, veicinat ne. Uh, taisnības viedokli jūsu pilsoņu vārdā. Jūs saņemat plašu daudz līdzekļu no ES un tas uzlabo um, pilsoņu dzīvi, bet par, to ne, bet par to netiek stāstīts. Un tāpat arī nacionālās uh, konst, konstitūcijas, kā piemēram uh, Soroša plāns un uh, akcija ar nosaukumu pārtrauksim Briseles varu. Tā ir manipulācija, propaganda no jūsu puses patiesība, un tā ir man pārliecība šodien, ir tāda, ka jūsu demokrātijas koncepts neatbilst ne uh, Eiropas vērtībām, ne tiem dokumentiem, kuros tie ir fiksēti. Es uh, uzklausu, ka jūsu demokrātijas un pilsoņtiesību izpratnes jautājums noved pie tādas valdības, uh, ko var tikai eh, nosaukt par eh, vairākumu tirāniju. Septītais pants neko citu nenosaka, kā tikai to, ka godīgs dialogs ir nepieciešams, lai jūs eh, piemērot jūsu politiku tiesību normām, kuras jūs iestājoties ES esat akceptējuši. Es aicinu jūs šādi rīkoties un tādā veidā jūs varētu Uh, iekļauties ES noteikumos. Mans jautājums ir ļoti uh, vienkārši. Jūs uh, vienmēr sakat, ka jūs diskutējat ar jūsu Eiropas partneriem. Vai jūs esat gatavs akceptēt 7a pantu? GUE, e group, um, GUE vārdā. GUE. GUE e vārdā. Veržijā kundze. Viņa uzstāsies GUE vārdā divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā kungs. Referendums, kurā tauta izsakās, varbūt ir laba lieta. Esmu francūzieta un, diemžēl, manā valstī 2005. gada referendums netika a, plaši ievērots, taču diskusijas netrīkst instrumentalizēt. Viss ir atkarīgs no tā, kā tiek uzdot jautājumu lai, nu, teiksim, nebūtu atbildi jau jautājumā ietverta piemēram, tādos jautājumos kā migrācija, piekrītu tam, ko Holmajers kundze teica. Es gribu uzdot jums jautājumu. Šīs diskusijas ietvaros, kā jūs a, a, paskaidrojat a, atšķirību a, starp a, 2015. gada patvēruma a, iesniegumiem, kas ir a, liels skaits, un a, ļoti zemo a, šo piešķirto lietu? Un kā jūs paskaidrosiet uzbrukums un, uh, nevalstiskām organizācijām, kas rūpēs par migrantiem Ungārijā un pie robežām? Konsultācijas kampaņas ir ļoti agresīvas pret Eiropas Savienību. Ungārija saņem daudz naudas no Eiropas uh, fondiem. Ko jūs domājat par solidaritāti un cieņu pret citām ES valstīm un tiem pilsoņiem, kas ir neto maksātāji tiem līdzekļiem, ko Ungārijas saņem. Ko nozīmē uh, asociācija brīvība jūsu skatījumā? Nevalstiskās organizācijas ir demokrātijas neatņemama daļa. Kā iedrošināt, kā jūs iedrošināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti uh, un kā konsultēt tās labas un sliktas asociācijas? tas liekas, ka liekas, ka Ungārijas valdība šādi izprot situāciju un ar kādām problēmām jūs saskaraties konkrēti. Un noslēgumā, tad, kad uh, Ungārija iestājās ES, tā pieņēma uh, eh, ES eh, vērtības, universālās vērtības otrajā panktā, nosaukts konvencijas, uh, starptautiskās un Kopenhāgenes kritērija. Ir vēl vairāk noteikumu, un vai jūs neapdraudat tos neievērojot jūsu dalību Eiropas Savienībā? Tagad no zaļo grupas Sargentīnī kundze, lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Mans pirmais jautājums ir par Dāziju kundzei no Ungārijas Helsinku komitejas. Vai jūs varētu plašāk mums pastāstīt par to, kā NVO likums uh, ietekmē uh, Eh, problēmas ar eh, ārvalstu finansēm un kā tas ietekmē Ungāru pilsoņus, cilvēkus, kuriem jūs palīdzat eh, valstī. To es labāk gribētu saprast, kāda tur ir situācija. Un mans nākamais jautājums ir prezidentam, ne es atvainojos, Ungārijas ārlietu ministram. Ir Baka lieta tiesā, cilvēktiesību tiesā pret Ungāriju. Eh, tiesa lēma, ka eh, tiesneši atkal jāieceļ atpakaļ amatā Ungārijas tiesā. Vai jūs varētu plašāk pastāstīt par to, kā Ungārijas valdība um, ievēroja šo tiesas spriedumu? Un tagad Šanto kungam jautājums sekojošs esmu nedaudz samulsusi, klausījos jūsos, bet vai jūs eh, sakāt, ka dalību valstīm nevajadzētu ievērot uh, Eiropas vērtības, kas ir noteikti otrajā pāntā, vai vienkārši riskēt saskarties ar septītā pānta sankcijām, uh, it kā sakot, ka Eiropas vērtības ir relatīvas un ka uh, dalību valstīm vajadzētu funkcionēt saskaņā ar vietējām paražām, vai tomēr jūs sakāt, ka otrais Eiropas līguma pāns ir eh, tāds pāns, kas visiem ir jāievēro? Un mans pēdējais jautājums priekšsādātāji atkal ārlietu ministram no Ungārijas. Kāda bija Ungārijas motivācija iestāties Eiropas eh, Savienībā, ja suverenitāte ir tik svarīgs jautājums? Un eh, dalība eh, Eiropas Savienībā taču vienmēr eh, nāk ar atteikšanos no daļas suverenitātes, jo īpaši migrācijas jomā. Tagad Vīnbergs kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties ministra kungam par to, ka viņš ir ieradies ar mums runāt. Šī uzklausīšana līdz šim ir bijusi ļoti interesanta. Uh, Valdība ļoti labi ir spējusi turēties pretī Eiropas Savienības diktātam un gribētu jums par to pateikties, jo īpaši attiecībā uz Eiropas migrācijas noteikumiem, ko Eiropas Savienība cenšas eh, dabūt cauri, un es domāju, ka Zviedrija ir labs brīdinājuma piemērs jums. Tā ir mana valsts, un es eh, aicinu jūs nekopēt mūsu multikulturalisma modeli Tātad jūs pārstāvat jūsu uh, pilsoņu um, viedokli, un es labprāt redzētu jūs arī kā uh, migrācijas ministru Zviedrijā. Es ļoti cieši sakoju situācijai un uh, ir bāžas par to, kas notiek virknē dalībvalstu. Te nav nekādas viltus ziņas, paraugieties uz Zviedriju, tā ir taisnība. Tur varat redzēt, ka uh, ir. Uh, Uh, līdzīga situācija kā Ņujorkā. Ir vairāk kā 60 zonas, kur pat policija neiet, uh, un mēs jūtamies ļoti nedroši mūsu sabiedrībā. Tā ir tiešām traģiska situācija, un tas ir ļoti satraucoši. Ir cilvēkiem taču cilvēku tiesības justies droši, un es jūtu, ka manas tiesības šeit tiek pārkāptas, un tāpēc mans jautājums jums, ministra kungs. Uh, Kā jūs uh, domājat, kā varētu situāciju mainīt? Merci à mon collègue. Nākamais runātājs. Paldies, ka Zilstra kungs ļāva man izteikties viņa vārdā. Paldies, ministra kungs, par jūsu klātbūtni un paldies, ka jūs atkal esat ieradušies, lai atbildētu uz nepamatotajām uh, apvainojumiem jūsu valdībai. Uh, Uh, Viktora Orbāna vēlme aizsargāt uh, Ungārus, viņu paražas un tiesības ir pilnīgi uh, pareizi, un tagad Brisele uzspiež migrantu uzņemšanu, un tur nav nekāda pamata līgumos, un apvainojumi par antisemītismu ir pilnīgi absurdi. Netanjahu uh, arī tur jāpiemina, un uh, Izraels valdība nesen atgādināja, ka kritika pret Sorosu kungu ir pilnīgi leģitīma. Uh, Un uh, Le uh, Soros kungs uh, uzstājas publiski, viņš pilnīgi pareizi, tātad pareizi ir uzdot šos jautājumus Ungārijā. Uh, un gribu atgādināt nesen debats ar Ferhofštāto priekšsādātāju konferencē. Tieši tāpat prasības par uh, caurskatāmību NVO finansēšanā ir pamatotas arī dienvidu valstīs. Eh, mēs redzam, ka tur ir mafija iesaistījusies, tāpēc ir pilnīgi noteikti vajadzīga caurskatāmība. Tagad par preses brīvību. Poljakungs. Uh, eh, Jādomā par uh, preses brīvību arī Francijā, kad mēs redzam, ka pirms uh, um, vēlēšanām visi atbalstīja Makronu, visi nosodīja Lepenu, un kā tad ir ar uh, sociālistu valdības koru, korumpētību, kas bija iepriekšējā valdība Ungārijā, un uh, arī bija brutāla vēršanās 2008. gadā pret uh, demonstrantiem. Un tagad tik visu laiku apvainota Orbana valdība, Fidesz uh, partija un uh, pilsoņu demokrātiskā grība, viņi taču ievēlēja šo valdību, tas ir nepieņemami, es gribētu aicināt jūs izlēmīgi turpināt strādāt, jo jūs uh, esat avangardā un pārstāvat Eiropas tautu. Paldies, tagad uh, Vaidenholzer kungs no sociāldemokrātiem, viņš ir ēnu referents. Divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs Eh, šis nav nekāds eh, parauga process, kā jūsu kolēģis Kovačevkungs eh, apgalvo, šeit ir runa par dialogu, un es priecājos, ka jūs to arī uzsvērāt. Šeit nav runa par vēršanos pret Ungāriju, šeit ir runa par kopīgām vērtībām. Uh, Un šajā kontekstā mums ir īpašas bāžas par Ungāriju, bet mēs nekoncentrējamies tikai uz Ungāriju. Tas man ir ļoti svarīgi. Un es gribētu īpaši uzsvērt vienu jomu. Tā ir bēgļu joma. Es pats biju Reskē, es redzēju, kā tas tur darbojas, un man jāsaka, ka tas ir satriecoši. Uh, Šeit tiešām sistemātiski tiek pārkāptas cilvēktiesības, eh, grūtnieces, eh, eh, roku dzelžos tiek aizvests pie ārsta. Tas neatbilst manam priekšstatam par humānu attieksmi. Kas tad ir tas, ko jūs vēlties sasniegt ar šiem pasākumiem? Nu, ne jau robežu aizsardzību, jo citādi tas nebūtu bijis iespējams, ka pagājušajā un aizpagājušajā gadā no Ungārijas uz Austriju tūkstošiem cilvēku ir uh, tikuši, un jūs runājat par uh, tie, robežu aizsardzību, kā tad tās tiek sargātas. Kā eh, jūs vērtējat šo pārvietošanas mehānismu? Jums ir tiesības vērsties kopienu tiesā, tiesa ir spriedus, bet kāpēc jūs neievērojat šo spriedumu, kāpēc jūs to neīstenojat? Un visbeidzot, Un kāpēc Ungārija nav gatava padomē, ja jums ir uh, kritiskas pozīcijas, tad padomē arī par parlamenta priekšlikumiem par Dublinas sistēmas reformu attiecīgi izteikties. Ja mēs pievērstos uh, pēc būtības šiem priekšlikumiem, varbūt, ka mēs varētu atrisināt šīs problēmas. Okay, thank you. That... Paldies. Līdz ar to koordinātori ir izteikušies un arī ēnu referenti, un tagad pāriesim pie pārējiem deputātiem. Vispirms Gāles kundze, lūdzu, trīs minūtes. Divas minūtes, es atvainojos. Paldies, priekšsēdētāji. Šī ir ceturtā reize, kad tiekamies šeit. Uh, uh Liba komitejā un otrā reize šogad, lai diskutētu par Uh, situāciju Ungārijā. Nekādu objektīvu indikātoru nav, kas parādītu, ka mums vajadzētu uh, runāt par sistemātisku problēmu Eiropā. Saskaņā ar 17. kritēriju sarakstu Ungārija ir uh, viena no vadošajām valstīm šajā sarakstā. Es aicinu jūs paraudzīties uz šo tieslietu pārskatu kritērijiem. Uh, Mēs arī pārkāpuma procedūru ziņā nesam uh, vadošie, tur esam drīzāk uh, saraksta vidū un uh, ir arī jautājumi, kuri attiecībā uz citām valstīm vispār nav skatīti. Runājot par Olaf procedūrām, tur arī uh, Ungārija nav nekādā sliktākā situācijā, plašsaziņas līdzekļu situācija arī nav sliktāka nekā Vācijā vai apvienotā karalistē. Uh, un tur šīs lietas vispār netiek skatītas. Lielākā daļa mūsu aktu un reformu e, rūpīgi ir izpētītas, e, un e, beidzot ir arī saņemta zaļā gaisma mēdī likumam. Ir taču tā, ka ja nekas nav slēpjams, tad kāpēc tiek uh, saņemts finansējums. Neviens nepiekauj demonstrantus uz ielām, opozīcijas pārstāvi netiek arestēti, neviens no plašsaziņas līdzekļiem, uh, neviens žurnālists netiek nogalināts. Uh, tādas lietas notiek citās dalībvalstīs, bet tur netiek runāts par sistemātiskām problēmām. Tas ir div, divkāršas mērauklis piemērošanas gadījums. Uh, Tas uh, ir vēl viens. Uh, Vēl viena publiska uzklausīšana, kas uh, tikai uh, satrauc publiku. Intvalds kundz, lūdzu. Jā, paldies, priekšsādētāji. Es nedomāju, ka šīs ir patiesas debates. Man, uh, diemžēl, jāsaka, ka bija jāklausās Ungārijas valdības propaganda, bet uh, neļausim sevi apmuļķot. Uh, Mēs dzirdam, ka jūs sakāt, ministra kungs, mēs Ungāri. Nu, parādzīsimies uz skaitļiem. Kura vārdā tad jūs runājat? Vai visu Ungāru vārdā? vai Ungārijas eh, vairākuma vārdā, ja es pārbaudu skaitļus, tad pēdējās vēlēšanās jūs nesaņēmāt vairākuma atbalstu, un Orbāna kungs arī neuzvarēja referendumā. Tātad, kura vārdā jūs vispār runājat? Vai jūs cenšaties novērst uzmanību no fakta, ka Orbāna kungam nav vairākuma? Un jūs teicāt, nāciet tiesības uz savu pozīciju. Es nepiekrītu, jo. Uh, Nācija nav cilvēks, cilvēkiem ir tiesības uz savu pozīciju, un tāpēc demokrātijā ir plurālisms, un tas ir tieši tas, ko Fidesz un Orbāns cenšas nožmiegt. Un tā ir tā patiesā problēma, ja mēs salīdzināsim dažādus likumus dažādās valstīs. Jā, tas varbūt izskatās lieliski, bet mēs zinām, ka tagad jau astoņus gadus Orbāns ierobežo kritiskās balsis, ierobežo opozīciju. Tā nav demokrātija, tā ir viltus demokrātija. Jūs sakāt arī. Mēs ekonomiski mums klājas ļoti labi, bet kā tad Ungārijas ekonomikai klātos bez Eiropas Savienības atbalsta? Uh, Uh, un par to taču maksā citi pilsoņi. Vai jūs sakāt, ka jums klājas tik labi, ka jums nevajag šo atbalstu? Mums tiešām vajadzētu rūpīgāk paskatīties, kāda ir korupcija, tā ir zakšana no saviem cilvēkiem. Un priekšādātāja kungs, es domāju, ka ir pienācis pēdējais laiks politiskajām partijām pārstāt aizsargāt savus biedrus, kas nerīkojas demokrātiski. Un tas attiec uz ETP. Ir arī citi gadījumi, kur ir iesaistīts citas politiskās grupas, bet astoņi gadi ir pagājuši pēdiņā šis te dialogs. Tas ir pilnīgi neauglīgs. Uh, uh, uh, beidzot ir pienācis laiks Eiropas Tautas partijai izsviest Fīdešu no savām rindām. Revodovā un Fonifai kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, lai sakotu tam, ko teica Intvelds kundze, jūs teicāt, ministra kungs, ka mēs uzbrukam Ungāriem, bet es uh, sēžu blakus eh, savam kolēģim, ar kuru labprāt sadarbojos, viņš ir Ungārs. Es uh, nedomāju, ka Ungāra, uh, tad, tad parlamenta. Um, mērķis ir uzbrukts. Nē, mēs gribam, lai tiek ievērots eh, Eiropas tiesības eh, par labu visiem pilsoņiem, arī e, Ungārijas pilsoņiem. Un es gribētu izteikties par sieviešu tiesību situāciju Ungārijā. Eiropas padomes ziņojums par sieviešu veselību un reproduktīvo veselību Eiropā, kas tika publicēts otrdien šonadēļ, eh, tur tiek teikts, ka ir svītroti kontracepcijas metožu atmaksas pasākumi uh, un uh, ārkārtas kontracepcija. Tātad uh, tas tagad ir tikai sieviešu vietās, liet, ziņā, viņām pašām par to jāmaksā, un sieviešu tiesības tādējā tiek pārkāptas. Un ziņojums atgādina arī to, ka migrantas sievietes nevar saņemt nekādu veselības aprūpi, pat ārkārtas aprūpi, nē. Ne un kas nozīmē, ka arī e, grūtniecēm nav pieeja ārstam, piemēram, tad, kad sākas dzemdīts, tas ir pilnīgi nehumāni. Ir jārīkojas, lai tas tiktu pārtraukts un lai nodrošinātu, ka visiem Eiropas pilsoņiem ir pienācīga aizsardzība un lai tiktu ieviest attiecīgi mehānismi. Mēs pieņemam rezolūciju, kas uh, tiks uh, apspriesta uh, martā par 7. pānta aktivizāciju, bet man ir jautājums arī Eiropas komisijā. Mēs 2016. Uh, gada oktobrī pieņēmām Intveldes kundzes rezolūciju, lai izveidotu tiesisko mehānismu, kurā mēs norādījām, ka komisijai pirms šā gada septembra ir jāizsaka. Tagad ir decembris, kad komisija paudīs savu viedokli, kad tā izveidos šo tiesiskumu mehānismu, lai nodrošinātu reālu tiesību ievērošanu un tādu patiesu monitoringu. Paldies, Kuričkas kundz, lūdzu. Paņem ministrs. Um. Ministra kungs. Pirms eh, iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā mums vajadzēja mūsu valsti modernizēt, vajadzēja ieviest reformas, tas notika gan Polijā, gan arī Ungārijā, vajadzēja garantēt pulcēšanās brīvību, vārda brīvību. Tāpat arī mums vajadzēja reformēt eh, mūsu īrēdniecības sistēmu. Bet uh, jums ir pilnīgi kaut kas pretējs. Jums ir monopola sistēma, kur tikai pāris eh, pārtīs var nokļūt pie varas. Jūs eh, minējāt, ka jūs vēlties cīnīties par Ungārijas pilsoņiem. Ungārija nepatīk, ka Eiropas Savienība tā iejaucas. Es eh, gribētu jautāt, kā tieši Eiropas Savienība iejaucas Ungārijas pilsoņu dzīvē. Mums ir ļoti daudz draugu Ungārijā, kas ļoti labi saprot, kas ir demokrātija un tiesiskums. Jums ir arī ļoti atšķirīgas definīcijas, eh, ko jūs mums pieminējāt, bet eh, tās absolūti nav uh, speciālistu definīcijas. Vai Brisele jums šķiet kā agrāk Maskava, vai jūs mēģināt šeit uh, izveidot uh, absolūti fiktīvas situācijas? tas eh, nemaz nav skaidrs. Jūs sakāt, ka Brisele it kā ietekmē um, Ungārijas eh, darbinieku tiesības. Nu, es gribētu, lai jūs to visu izskaidrojat. Paldies, eh, tagad Lopesam Agilāram divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vērsties pie ministra uh, Sijarto. Es ļoti uzmanīgi klausījos viņa teiktajā, un uh, Mēs vēlreiz dzirdējām tieši to pašu, par ko mēs jau vairāk kārt esam runē, runājuši Lībē, komitejas sanāksmēs un arī plenārsēdē. Visu laiku tiek atkārtots, ka um, Ungārijas um, valdība vairs nepilda tās apņemšanās un godā pieņēma 2004. gadā iestājoties eh, Eiropas Savienībā. Jūs eh, visu laiku izvēlties eh, šādus formulējumus. Jūs sakāt, ka jūs it kā pārstāvētu pilnīgi visu Ungārijas tautu, mm, absolūti visus Ungārus Ungārijā. Mums ir skaidrs, ka uh, dalību valstīm pastāv plurālistiska demokrātija, par to nav nekādu šaubu. Galu galā ir tādi ungāri, kas balso par Fidešu, un ir arī tādi, kas nebalso par Fidešu. Arī šos ungārus jums ir jāpārstāv. Šeit Eiropas parlamentā nav runa par kaut kādu ārvalstu iejaukšanos. Šeit ir runa par um, desmit miljoniem ungāru, kas ir arī Eiropas pilsoņi. Galu galā jūs šeit neatrodaties Ungārijas parlamentā, jūs atrodaties Eiropas parlamentā, jums ir arī dažādas Eiropas saistības. Galu galā Ungārija ratificēja iestāšanos Eiropas Savienībā 2004. gadā. Līdz ar to jūs esat apņēmušies arī ievērot Eiropas vērtības. Mēs redzam, ka tiek uh, uzlikti tā, dažādi ierobežojumi um, audio, vizuālajiem mēdījiem. Mēs uh, redzam, ka mm, valdība izvērš kontroli arī pār nevalstiskajām organizācijām. Tāpat uh, tiek runāts par jūsu identitātes apdraudējumu. Tas viss tiek sasaistīts ar migrācijas politiku, kas ir Eiropas Savienības migrācijas politikā. Ir arī um, Eiropas eh, tiesas spriedumu šajā sakarā. Eh, Spinēlī kundze tagad. Lielas paldies priekšādātāji. Es eh, vēlētos aicināt ministru un arī Ungārijas pārstāvjus neuzskatīt, ka visu kritiku apmaksā vai arī ietekmē Soros. Man pašai ir ārkārtīgi daudz mm, kritisku viedokļu par eh, Sorosa teikto. Vēlējos eh, parunāt par eh, sabiedrības aptauju migrācijas jautājumos. Mums vajadzētu saprast, ka ja jautājumi tiek slikti sagatavoti, tad arī atbildes var būt sliktas. Diemžēl pastāv šādas bažas. Orbāns saka, ka tad pašreiz šajā brīdī, kamēr mēs runājam, um, desmitiem tūkstoši cilvēku jau klauvē pie Eiropas durvīm. Tā ir dezinformācija. NVO nekādā veidā neatbalsta migrantu pretiesisko rīcību. Tāpat arī um, tā ir dezinformācija, ka tiek teikts, ka migranti var slikti ietekmēt Eiropas valodas un kultūru. Tāpat arī mēs eh, varam teikt, ka tā ir dezinformācija, ka Soros saistā visu stāvot. Tāpat arī nevar nekādā veidā izturēties atšķirīgi pret migrantiem un ungāriem. Es vēlējos uzdot jautājumu, Helsinku komitejas pārstāvēji un arī Poļieku kungām par preses brīvību. Varbūt varētu uzsākt pretkampaņu šai dezinformācijai. Lielas paldies! Tagad nākamā runātāja. Paldies, priekšādātāji! Ministra kungs! Godāmie eksperti, mēs ļoti uzmanīgi noklausījāmies jūsu prezentācijas, bet, diemžēl, tās bija ļoti vienpusējas jo īpaši ņemot vērā to, ka esmu strādājusi kopā ar NVO pēdējos divus gadus un esmu braukājusi arī visur pa Eiropu, lai pētītu migrācijas situāciju. Mans viedoklis par situāciju ir pilnīgi atšķirīgs. Ir ļoti daudz šādu aspektu mm, - nacionālās konsultācijas, NVO cauradzamība, un šeit jūs piemērojat dubultus standartus. Es īsti nesaprotu, kas ir nepareizi, kāpēc nevar jautāt cilvēkiem, ko viņi domā. Kā antropoloģi esmu pieredzējusi, ka tas, ko dara eksperti un politikas speciālisti īstenībā neatbilst um, to iedzīvotāju viedoklim, kas dzīvo kaut kur mazos ciematiņos perifērijā. Tieši tāpēc mums ir jāuzklausa arī šo cilvēku viedoklis. Mani ārkārtīgi pārsteidz jūsu teiktais. NVO strādā cilvēku labā, un tad eh, kāpēc gan mēs nedrīkstētu zināt, eh, cik daudz naudas jums ir un no kurienes šī nauda nāk, jo īpaši, ja uz vienu eiro jums ir 17 eiro, kas nāk no Eiropas savotiem. Galu galā mums ir jāzina, cik daudz naudas eh, šīs NVO iztērē. Manā NVO nebija nekādu problēmu ar finanšu pārskatiem, bet, protams, mēs nesaņēmām finanses no ārvalstīm. Tāpat arī mums ir eh, dāņu un zviedru piemēri. Ir jāpievērš vairāk uzmanības eh, akadēmiķu viedokļiem, varbūt tad jūsu subjektīvais viedoklis par Ungāriju mainītos. Ungārijas ministri ļoti bieži ierodas pie mums, lai uh, Eh, prezentēt Ungārijas viedokli. Visas šīs pārkāpuma procedūras, kas ir atklātas pret eh, Ungāriju, beigās ir bijušas nepamatotas. Pagantantua, Ruiz, please. Eh, Ruiz. Lās paldies. Es jūs klausījos ar ļoti lielu interesi. Es eh, domāju, ka mēs, eh, mums ir jācīnās pret populismu. Es eh, domāju, ka mums ir jācīnās arī pret stigmatizāciju. Tāpat arī mēs nedrīkstam veicināta tikai viena veida diskursu un nacionālo diskursu. Tieši tas pašlaik arī notiek ar šo propagandu. Veidot politiskos izteiksmes līdzekļus ar tik sentimentālām metaforām nozīmē to, ka mēs vēršamies pret plurālismu. Vēlētos norādīt, ka arī uh, Jēzus vecāki bija bēgļi, un arī viņi bēga no vajāšanas. Šogor, Šogor kungs. Thank you. I will not uh, <laughs> start with Christmas. Nu, Ziemassvētku nebūs, ar ko es sākšu. Ir vairāk nekā savādi. Kā man liekas, mums jau bija vismaz četras uh, diskusijas par uh, Ungāriju. Divreiz uh, Rumānija bija mūsu sarakstā uh, jūnijā, jūlijā, septembrī un uh, pazuda no saraksta. Es domāju, ka ne viss ir kārtībā Rumānijā, tādēļ vairāk nekā savādi ir tas manā skatījumā, kā valsts var pazust no diskusiju vai izpētes saraksta. Es nepieminu Maltu, Spāniju, citas valstis, kurās nevis uh, apgrūtina dzīvi uh, uh pilsoniskai sabiedrībai, bet šauj uz viņiem vai liek cietumā. Uh, Un komisijas vicepriekšsēdētājs Timermans vairs nav tik ļoti entuziasks par Intveld uh, ziņojumi tiesisko mehānismu. Mēs varētu veselu gadu tagad diskutēt un skatoties uz situāciju visās dalību valstīs, nevis tieši Ungārijai un Polijai, nezinu, kāpēc tā. Jā, atgriežamies pie Sofijas Intvelds uh, ziņojumu un aicinot uh, komisijai pievērsties. Uh, nopietni, un tad mēs varētu visu šīs eh, problēmas eh, atrisināt. Mēs diskutējam par Ungāriju, Poliju un aizmirstam, ka mums ir 25 vai 26 dalību valsts. Paldies! Un noslēgumā divi nelībe deputāti. Un atgriezīsimies tad pie mūsu paneļa. Zanīkungs, pirmais runātājs, lūdzu. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr! Paldies! Paldies, ka var uzstāties. Priekšsētēkums divi jautājumi, ko gribu uzdot ministram, ārlietu ministram. Viens ir vispārējais politikas jautājums. Vai jūs domājat, ka ir eh, pamatot domāt, ka tiek veikti izmeklēšanas jautājumi par Ungārijas darbību 500 miljoni Eiropas pilsoņu vērsts pret Ungāriju. Un vai jūs tam piekraut, ministra kungs? Nākamais jautājums. Solidaritāte ir dažādas formas. Jūs varat sākt solidaritātes pasākums arī maldinot cilvēkus. Jo, ja paraugamies uz Ungārijas konsultāciju jautājumiem, tad um, būtiskākais jautājums ir jūs pilsoņi, vai jūs vēlties nelegālos uh, um, migrants, lai tie uh, nogalinātu, izvarot jūs bērns, jūsu bērns un uh, sas, sadragātu jūsu kultūru. Protams, ka uh, katrs teikt nē, bet tā jau nav solidaritāte uzdot šādu jautājumu. Un diskutēt par solidaritāti, es gribētu pajautāt ministru kungs Eiropas Savienībā. Migrantu jautājumā mēs redzējām šaušalīgus scenārijus desmitiem tūkstošu bērnu bez pavadoņiem vienkārši kaut kur Eiropā. Vai jūs varat akceptēt te, ka 1300 mazi bērni bez vecākiem būtu kā migranti akceptēti Ungārijā? Vai jūs to varētu pieņemt? Paldies. Thank you, Mr. Chairman. Koburna kungs, paldies, priekšstātāja kungs. Daudz esmu dzirdējis par Eiropas vērtībām. 20. gadsimtā Eiropas vērtības ilgākajā laikā bija vai nu labējā spāna vai komunistu. Uh, noteiktas. Un kā man liekas, kas tas ir? Tā ir uh, birokrātija, parlaments, uh, kas veic eiro tirāniju. Un viena no tiešām demokrātiskām nācijām Eiropā, Lielbritānija, uh, dodas prom. To ne, tas nepatīk uh, es uh, vadoņiem, neievēlotiem birokrātiem. Varbūt Kungārijai varētu uh, pievienoties Breksikam jo uh, tieši tāpat kā pret mums, tā arī pret jums nedemokrātiski vēršas. Mēs uh, uzdrošināmies uh, noteikt, kas notiek mūsu valstī, kā tas var būt, ka šī, uh, kas sauc sev par uh, demokrātisku uh, institūciju soda uh, valsts, kas vēlas. Uh, valsts, kas vēlas doties prom un uh, grib noturēt cilvēks ar varu, kā Varšaus pakta, tad pievienojieties mums Brexitā. Jā, ļoti liberāls noslēgums hīringam, uzklausīšanai. Klod, uh, bet uh, priekšstādājs saka, nē, jūs jautājumu jūs varējāt uzdot, un laiks ir iztecējis, un tagad mēs pievērsīsimies uh, noslēgumu vārdiem. Runātāji izteikties tātad paldies runātājiem, ka jūs bijāt tik disciplinēti un varējām uzklausīt visus. Divu mi minūšu uh, runas laiks. Uh, tik ļoti sensitīvā jautājumā, kā šeit bija. Jā, nu, tur paldies kolēģiem, ka to ievērojāt. Um, citācija sarežģīta, bet nu paldies, ka bijāt disciplinēti visi un varējāt uzdot jūsu jautājumus tik nelielā laika posmā. Tātad uzklausīsim runātājs tādā patašā kārtībā, kā viņi uzstājās. Pirmais runātājs Pēters Šijārdo, Ungārijas ārlietu un tirdzniecības ministrs, 5 minūšu laikā lūdzu. Paldies, paldies par šo iespēju atbildēt uz visiem jautājumiem un piezīmēm. Es sākšu sakot to, ka Ungārija ir ieinteresēta, lai Eiropas Savienība būtu spēcīga, un ES var būt spēcīga, ja mēs racionāli diskutējam par nākotni. Nevis emocionāli vadītu diskusiju. Es esmu bijis 16 gadus uh, Ungārijas parlamenta deputāts. Un, un dzirdot uh, Eiropas parlamentā vārdus, ka, ja, uh, pa, vai parlaments var pārstāvēt viņu uh, savu valstu, tas ir savādāts uh, uh, jautājums. Uzdošu jautājumu, kādu, kādu cik daudz Eiropas pilsoņu jūs ir ievēlējuši. Es negribu šādu jautājumu uzdot, negribu doties par šo ceļu. Ungārijas parlaments un valdība pārstāv Ungārijas pilsoņus, un Ungārijas pilsoņu viedoklis vada mūsu darbus, un tas tā arī paliks. Pāris specifiskas atbildes. Es domāju, ka diskusijas ir liederīgas, ja mēs runājam nevis par emocijām un to, kā tas liekas, bet par faktiem. Neviens eh, nesaka, ka katrs migrants ir terorists. Es tā neesmu teicis. Taču, ja ir uh, migrantu plūsma, pusotra miljonu cilvēku, neregulāri un ne pārvaldīta. Tas dod terorisku organizācijām iespēju slēpt viņu terorismus šajā mm, vilnī un nosūtīt teroristus uz tām vietām, kur būtu daudz bijis sarežģītāk nosūtīt tos agrāk. Tas ir fakts, ka pēdējo divu gadu laikā terora draudz ir pieaudzis visur Eiropā. Tas ir fakts, ka migrācijas spiediens pieaugs, NATO tam piekrīt. ES Āfrikas Savienības samits pagājušajā nedēļā arī to apstiprināja, ka um, iespējamā um, migrantu uh, spiediens no Āfrikas ir burtiski bez uh, ierobežojumiem. 60 tūkstoši nevalstisko organizāciju vai asociāciju uh, darbojas Ungārijā. Mēs uzklausījām vienu no tām šeit. Ungārijas pilsoņi 1% no ienākumiem maksā, lai MGU varētu, lai nevalstiskās organizācijas varētu darboties. Nevalstiskā organizācija, kas ir pārstāvēta, to atbalsta 282 pilsoņi, kā jau es teicu, mums ir dažāda pilsoniskā sabiedrība. Saņem 700 miljonus atbalstu maksājumus no valsts budžeta. Un ja jūs uh, sakat, ka nevalstisko organizāciju iesaist valdības darbā ir laba, un uh, sakat, ka pilsoņi iesaist uh, valdības uh, lēmumu pieņemšanā nav laba, tad to es nevaru akceptēt. Ungārijas valdība ap, uh, aptaujā pilsoņus, kā virzieties tālāk nākotnē. Tas ir pareizs ceļš, un mēs turpināsim jautāt pilsoņiem, ko viņi domā. Modernā pasaulē ieviest uh, noteikumu, saskaņā ar kuru uh, nevalstiskā organizācija deklarē ārvalstu uh, atbalstu un ka tas stigmatizē sabiedrību, man liekas, ka tas ir smieklīgi šāds uh, statements, ko kāds uh, iepriekš izteica. Vēl gribu uzsvērt, ka Ungārija respektē visus uh, starptautiskās tiesiskās saistības, un tāpat mēs uh, sagaidām, ka visi, kas ierodas Ungārijā, respektē Ungārijas uh, likumus. Mēs uh, patvērumu statusu nosakam balstoties uz starptautiskiem noteikumiem. Ja kāds atbilst šiem kritērijiem, tad saņems pozitīvu atbildi patvēruma pieprasījumam. Ja šie noteikumi netiek izpildīti, tad pieprasījums tiek noraidīts. Baka pret Ungāriju šis uh, juridiskais, uh, šī juridiskā lieta 2016. gadā mēs izmaksājām kompensācijas pēc uh, EKT lēmuma un informējām visus, kas bija iesaistīti šajā lietā. Protams, ka mēs ievērosim to arī nākotnē un diskutēsim uh, par šiem jautājumiem ar Eiropas komisiju, kuras viedoklis ir ļoti nozīmīgs. Paldies! Paldies nākamā runātāja Marta Pardāvī, uh, Ungārijas uh, Helsinga komiteja. Es gribētu atbildēt uz vairākiem jautājumiem, kas uh, tika uzdoti konkrēti man. Vai skar pilsonisko sabiedrību Ungārijā? Kā jau es uzsvēru, caurskatāmīga ir nozīmīga. Tā var būt nozīmīga, un tāpat arī nozīmīgi ir, kas finansē ko. Tas jau Ungārijā tā notiek, un ļoti detalizētas ir eh, šīs notiek noteikumu kopas, saskaņā ar kurām Ungārijas NVO saņem finansējums. Mums jānorāda finansējuma avotus, kā nauda ir izmantota, kādas ir finanšu saiknes, kādas ir finanšu detaļas. Un es domāju, ka mums tas ir, nu, parasti apmēram 60 lapspus Excel tabulas, kas atbilst noteikumiem, tas ir pieejams mūsu tiešsaistnes vietnē un arī mm, tiek iesniegts visām organizācijām arī tiesām. Nekādas finanšu detaļas netiek noklusētas, kas tiek prasīts. Tiek prasīts, lai uh, eh, NVO publicētu visu viņu tiešais cvietumā uh, eh, un arī uh, ārzemju uh, saņemtos līdzekļus. Tas nozīmē arī komisijas uh, līdzekļus. Mums ir daudz uh, projekti, kas ir saistīti ar patvēru meklēšanu, ar uh, tieslietu situāciju un uh, kā uzlabot Eiropas uh, likumdošanu tieši šajās jomās. Un fondi, ko mēs saņemam uh, šiem mērķiem, lai veicinātu cilvēktiesības, tiek uh, uzskatīts uh, kā aizdomīgs ārzemju finansējums. Un ir daudz, uh, daudz Ungārija nevalstisko organizāciju, kuriem uh, nav problēma. Taču tas ir uh, tie tādi vārdi, ko. Uh, Mēs bieži dzirdam, taču ne visi NVO runā par ļoti nozīmīgām problēmām, kuras tie atklāja strādājot. Un ja runā par valsts vai vietējo pašvaldību finansējumu NVO Ungārijā, tas ir nozīmīgs jautājumiem, kas kavē NVO runāt par problēmām, ar kurām saskars. Jūs, eh, kā NVO, nesaņemsim valsts atbalstu, ja runāsiet par uh, uh, problēmām. Tāds finansējums uh, nosaka arī ierobežojums. Un nākamais jautājums uh, - patvērumu meklēšana. Ministrs tikko teica, ka patvērumu meklējuma uh, pieprasījumi tiek izskatīti saskaņā ar starptautiskām patvērumu meklētāju likumdošanas normām. Šogad Ungārijā aptuveni tūkstoši cilvēki ir saņēmuši starptautisko aizsardzību. Lielākā daļa no viņiem nav Ungārijā un kādēļ? Tādēļ, ka Ungārijas, Eiropas un starptautiskie noteikumi Ungārijai būtu jāpalīdz integrācijai, taču uh, nav nekādas palīdzības, kamēr viņi paliec, paliek patvērumu meklētāji no metnēs. Aug ļoti augsts ksenofobijas līmenis, cilvēki jūtas bezcerīgi. Ungārija nevēlas cilvēkus integrēt un cilvēki dodas prom. Šī gada aprīlī tika aicināts uh, pieprasījumu meklētājus neatgriezt Ungārijā saskaņā ar Dublinas regulāciju. Dažādu iemeslu dēļ Ungārijas patvērumu meklētāju aizsardzības sistēmai nav nekādas aizsardzības kapacitātes nevis citu iemeslu dēļ, bet politiska lēmuma dēļ, lai patvērumu meklētāji nepaliktu valstī. Paldies, nākamais runātājs Gabors Puljaks. Liels paldies! Varbūt, ka jums veidosies tāds iespējas šodien, ka diskusijas nav par plašsaziņas līdzekļu situāciju Ungārijā, bet man ir atšķirīgs viedoklis. Šīs diskusijas par migrāciju ir saistīta arī mēdīju situāciju, kas ir ļoti mainījusies pēdējo gadu laikā. Jums pārsvarā ir tikai vienpusējs redzējums un tikai valdības viedokļa atspogulošana un ir arī ārkārtīgi sarežģīti citu viedokli pārstāvēt, jo jums vienkārši nav platformas, kā to pausts. Daži žurnālisti, kas cīnās par izdzīvošanu, un kas tad uh, sāks uh, valdībai kritisku kampaņu, tas uh, uzreiz tiek uh, nosaukts par tādu, kas saņem uh, sorašu uh, maksātu algu vai uh, stigmatizēts vai vēl kaut kas ļaunāks. Un tas notiek uh, plašsaziņas līdzekļu jomā. Pēdējo gadu laikā šī joma uh, aizvien vairāk pakļaujas Fideša kontrolē. Dažiem cilvēkiem nav vienkārši objektīvas informācijas par uh, situāciju Ungārijā. Mēdī jomā situācija ļoti vienkārši ir dažādi uh, indikātori. Uh, reportieri bez robežām, viedokļu daudzveidība, pieejas. Visi šie dokumenti tiek publicēti katru gadu un ir visiem pieejami. Fideša vadītāji vienkārši saka, ka visas šīs organizācijas ir vienā vai otrā veidā sazvērstības daļa, ko ir Džordžs Soros šis gados patēs uh, džentlmenis ir uh, izveidojis. Un ir vēl jautājums, vai objektīvi var uh, izmērīt uh, plašsaziņas līdzekļu brīvību. Jāuzdod jautājums, ir ļoti daudz uh, žurnālisti, kas ir izspiesti no preses, no reģionālās preses, no reģionālajām radiostacijām, kas ir mm, pārtraukuši strādāt viņu uh, prospekt, uh, profesijā. Ļoti vērtīga šī uh, mediju sektora daļa ir zaudēta politiskas uh, interferences dēļ. Tā tika ļoti brutāli visos uh, mediju līmeņos īstenota. Cilvēki vienkārši vairs nestrādā savā profesijā. Tie, kas uh, ir palikuši, viņiem dien pēc dienas ir jāspēlē šī Fideša uzspiestā loma. Daži cilvēki saka, ka nacionālā uh, kampaņa ir ļoti labs veids, kā uzdot jautājumus cilvēkiem. Vai jūs esat kādreiz lasījuši šādas aptaujas formas? Tās nav īstas, nas, tie nav īsti jautājumi. Un uz tādiem jautājumiem jūs nesaņemsiet arī patiesas atbildes un vienīgais patiesais veids, kā strādāt. Vienalga, kā jūs atbildēsiet uz uh, šiem jautājumiem, jūs tikai pastripināsiet Fidešu varu. Mēs zinām, ka nu, šo aptāju skaits pat uh, netiek uh, uzskaitīts. Tie pat nav reģistrēti. Tā nav diskusija un tas nav dialogs. Tik uzdēts jautājums par situāciju pirms 2010. gada. Es godīgi jums varu pateikt, ka jūs eh, nevarat eh, nevienu manu rakstu lasīt, sarakstīt tajā laikā, kas eh, būtu pozitīvi vērtījis mediju sistēmu pirms vienkārši valdības. Bija lobby grupas un valdības ietekme, bet pilnīgi noteikti valsts reklāmas sadalījums bija daudz godīgāks. Valdība vienmēr bija ļoti plaši pārstāvēt šajos līgumos, taču ne tā kā tagad dažiem mēdījiem ir simtprocentīga finansējuma iespēja no šiem reklāmas līgumiem. Ungārijā runājot par brīvu valsti, nozīmē, ka jums neuzbrīk, ja jūs nedomājat, tā kā lielākā daļa. Es strādāju Ungārijā maniem bērniem, maniem studentiem, maniem līdzpilsoņiem. Eiropa varbūt, ka varētu palīdzēt, es būtu ļoti eh, pateicīgs par to, bet es to nedaru Eiropas dēļ. Un noslēgumā Šanto kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es nedomāju, ka kāds Ungārijā reāli varētu domāt, ka viņu a, personiskās vai politiskās tiesības ir apdraudētas. Mums nav nepieciešama Eiropas Savienība, lai atjaunotu tiesiskumu. Es eh, neredzu eh, tādas nopietnas eh, problēmas vai atšķirības šajā jautājumā. Atbildot Sargentīnī kundzei, es paraudzījos uz otro pantu. Definīcijas ir ļoti skaidrs - cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, tiesiskums, pilsoņtiesības un it īpaši minoritāšu tiesības, viedokļu daudzpusība. Uh, Nediskriminācija, tolerance, taisnīgums, vienlīdzīgums. Tie ir ļoti skaidri koncepti. Nē, jūs saprotat to, kā jūs uh, to vēlties. Tie ir tādi ļoti nu, neskaidri uh, definēti. Mēs konceptu. Mēs eh, runājam par Eiropas tiesībām. Kādas ir pamatiesības eh, migrantam? Saņemt patvērumu tiesības pirmajā brī, eh, drošajā valstī vai valstī, kurā viņi to vēlas? Un kā ir ar homoseksuālām laulībām? Daudzām Eiropas Savienības valstīs tas nav legalizēts. Konstitucionālās tiesības Dažās valstīs nosaka, ka tās ir pamattiesības. Citās valstīs tiek teikts, ka valstī jāatzīst citi uh, eh, dzimumi. Un ir atkal tādas valsts, kurās uh, tas tā nav. Un kā ir ar judaismu, vai relatīviem vairākumam ir tiesības izmantot uh, savu uh, kristīgo uh, identitāti, piemēram, Francijas uh, teritorijās vai tiešām tiek atļauts noņemt krucifiksus, jo daž, dažiem tas nepatīk. Un kāda ir situācija? Aizstāvot uh, embriju tiesības uz dzīvi dažās valstīs. Uh, Tās tiek ievērotas, citās nē. Tātad runājot par pamatiesībām un vienlīdzību, šie ir tādi e, jauki vārdi, bet kā jūs to specifiski definējat, tas nav skaidrs. Tie ir tādi neskaidri koncepti un ir ļoti vienkārši liek tos, e, uz kuru e, virzienu jūs vien vēlaties. Tagad nacionālas konsultācijas un Lukaša arhīvi un tā tālāk. Vēl viens jautājums, kuram vēlos pievērsties, ir ES e, fondi un e, tiesiskuma jautājums valstīs, kurās e, liekas, ka ir problēmas ar tiesiskumu. Ja jūs runājat par ES fondu samazināšanu, godātie deputāti, tikai tādēļ, ka valdība ir kritiska pret ES, mēs aizvien vēl vēlamies ES fondus. Uh, Ungārija ir Eiropas eh, daļa, tā ir um, centrāla un vidus e- Eiropā. Vēsture ir bijusi ļoti sarežģīta pirms pirmā, pēc pirmā pasaules eh, kara. Situācija bija ļoti sarežģīta tieši tāpat pēc otrā pasaules kara, tad, kad uh, Krievu spēki nāca. Līdz 2004. gadam mēs atbrīvojām strateģiskos tirgus un iestājāmies Eiropas Savienībā, atvērām mūsu tirgus, arī mūsu darba tirgu tāpat. Mēs redzam arī darba spēka mobilitāti starp austrumiem un rietumiem, un tāpat arī veicinājām ekonomisko attīstību Vācijā. Nu, nesā, ciet man teikt, ka tas ir Briseles uh, panākums. Nē, tas tā nav. Mēs esam ļoti daudz uh, ko darījuši, lai mēs uh, likumīgi saņemtu šos ES fondus un tāpat arī morāli uh, būtu pamatoti to saņemt. Un tāpat arī uh, ir pamats, lai Ungārija saņemtu un turpinātu saņemt šos fondus. Paldies, daži kolēģi ienāk zālē jau balsošanai. Referenti un ēnu referenti tiksies un novērtēs uh, uzklausīšanas rezultātu. Paldies ēnu referentiem un ā, uh, referentei par darbu pie šī jūtīgā jautājuma. Kolēģi, lūdzu, esiet klusi, pabeigsim šo jautājumu. Martā būs pieejams uh, ziņojuma projekts un došu pāris minūtes Sargentīnī kundzei noslēguma vārdiem. Paldies, priekšsādātājs vārds. Es domāju, ka nav īsti laiks teikt noslēguma vārdus. Tagad tas ir process. Mm. Mēs esam tieši šajā procesā. Balsosim jūnijā tiktai un tad vēlāk vēlreiz septembrī. Uh, un pat laban ir būtiski par āgru, lai teikt secinājumu vārdus. Taču šodienas pasākuma noslēgumā uzsvēršu divus jautājumus, kā jau es teicot, 2003. gada komisijas paziņojums, kas skaidro to, ka process ap septīto pantu ir daudz kārt vairāk nekā a, tikai pāris pārkāpuma procedūras, un es vēlos to uzsvērt. Pat ja pārkāpuma procedūras netiek turpināts, nu, tas nenozīmē, ka jautājums ir noslēgts. Tā tas nav. Un visas lietas tiek skatītas. Secinājumiem ir jābūt pieņemtiem ļoti uh, rūpīgi. Un daži kolēģi uzsver to, ka mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem, nejaukt valsti, uh, valdību, partiju un cilvēkus. Partija nav valdība valsts nav valdība vai arī partija, un cilvēki ir indivīdi. Un man liekas, ka ir ļoti nozīmīgi, ja mēs raugamies šādā izpratnē uz jautājumu tādēļ. Atkārtošu to, ko kolēģis teica. Mēs neskatāmies un ne, nosodam Ungāriju. Mēs esam ar Ungāriju šeit un mēs raugamies uz Eiropas vērtībām un situāciju Ungārijā. Eiropas un Ungārijas cilvēku labā. Paldies un uh, priecāšos turpināt mūsu darbu. Paldies, referents kundze, vēlreiz paldies ēnu referentiem, arī deputātiem. Uh, mums bija jāizsakās par ļoti delikātiem politiskiem jautājumiem ļoti īsā laikā. Paldies visiem par ievēroto disciplīnu, paldies mūsu viesiem. Uh, un šī uzklausīšana tagad ir noslēgta un ziņojums tiks sastādīts martā. Tagad pāriesim pie balsošanas apmēram pusminūtes pārtraukums, lai atvadītos no viesiem. So, Kolēģi, sagatavojieties balsojumam, mums būs jābalso ātri, jo cilvēkiem, es saprotu, ir jādodas prom. Lūdzu, palieciet savās vietās, ja piedalīsieties balsojumā. Kolēģi, lūdzu apsēdieties, mēs esam gatavi balsojumam. Lūdzu apsēdieties. Ja jūs nepiedalīsieties balsojumā, lūdzu atstājiet zāli. Paldies! Mēs balsosim par Eiropas aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Balsojums ir par lēmumu uzsākt iestāžu sarunas. Referente ir Makovei kundze. Makovei kundze, vai jūs gribat kaut ko teikt pirms balsojuma? Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju tikai pateikties kolēģiem par ļoti labo sadarbību. Kenīčī kundzei un visiem pārējiem. Un eh, mums izdevās panākt eh, vienošanos diezgan eh, laicīgi un arī uzklausījām ekspertu tehniskos skaidrojumus. Tātad viss noritēja ļoti veiksmīgi. Šis ir ļoti steidzams jautājums, jo šeit mēs runājam par datu bāzu savietojamību Tātad par Lisa, un uh, šeit dalībvalstīm ir zinām pienākumu, un šeit ir runa arī par izaicinājumiem, kas ir saistīti ar migrāciju, terorismu, organizēto noziedzību, un šī uh, EULISA sistēma, ja tā labi darbotos, varētu palīdzēt šo problēmu risināšanā. Vīkstrēms kundze reglamentu jautājums. Jā, paldies. Reglamentu jautājums priekšsēdētāji. Alda grupas vārdā es uh, pieprasu atlikt uh, balsojumu saskaņā ar 190. reglamentu pāntu par šo jautājumu un arī izskaidrošu, kāpēc mēs piedāvājam, lai balsojums tiktu atlikts tikai līdz pie, eh, vismaz līdz 15. Eh, janvārim. Iemesli ir ļoti eh, vienkārši. Šeit mēs runājam par ļoti svarīgu likumdošanu, jo EOLISA ir Eiropas aģentūra, kas ir atbildīga par ilgtermiņa risinājumu piedāvāšanu, lai pārvaldītu lielapjomu IT sistēmas. Uh, tam būs būtiskas sekas uh, ietekme uz šo sistēmu darbību un arī uz drošību un uh, demokrātisko atbildību. Ir nepieciešams atlikt balsojumu, jo sarunu process šajā parlamentā uh, nav bijis labi strukturēts un sasteigts tas ir bijis. Komisijas priekšlikums nāca klājā tikai um, šā gada jūnijā, un sārunas par ziņojumu notika tikai divas nedēļas šajā parlamentā. Tikai dev, divas nedēļas ļoti īsas Andreferents sanāksmes notika. Ja mēs to salīdzinām ar citiem eh, dokumentiem, piemēram, manējo, mums ir bijušas 22 eh, Andreferents sanāksmes, līdz nonācām līdz kopīgai pozīcijai. Turklāt referente eh, neatbalsta to, ka komisija EOLISA un EDPS būtu pārstāvēta šajos ēnu referents sanāksmēs, kaut gan šis dokuments ir ļoti tehnisks un sarežģīts, un tas būtu bijis noderīgi. Precizējumi, skaidrojumi būtu bijuši noderīgi. Tātad visā visumā šis process ir bijis ļoti sasteigts, tas tiek eh, vienkārši dzīts cauri visām procedūrām, un es gribētu uzsvērt, ka mana grupa atbalsta uh, Eh, tādu spēcīgu mandātu EULISA, eh, jo tas eh, atver durvis savietojamībai, un mēs zinām, ka šis priekšlikums nāk no komisijas. Tas nāks tikai 12. decembrī nākamnedēļ, tātad to mums vajadzētu arī šajā kontekstā skatīt. Es negribu apturēt procesu, bet mums ir uh, jāveic visas vajadzīgās diskusijas, balstoties uz uh, juridisko bāzi, un tā tas nav bijis. Ja mēs balsosim šodien, tad mēs noteikti balsosim pret. Tas ir 190. pānta 4. punkta uh, reglamenta jautājums. Šeit ir vajadzīgs klātesošo vairākums. Uh, tātad pirms balsojuma lūdzu uzreiz norādiet, vai balsojumu vajadzētu atlikt. Makovejas kundze, jūs gribat izteikties? Vai es varu vienkārši eh, pateikt kaut ko pirms jūs runājat? Es atvainojos, kolēģi. Mirklīt klusuma. Mēs nevēlamies sākt debates, jo tas, kas tika norādīts reglamentu jautājumā, varbūt, ka Vikstēmas kundze izteicās nedaudz par e, ilgu, um, bet uh, e, Vikstēmas kundze ļoti skaidri uzsver, ko viņa domā, bet uh, būtība bija tāda, ka balsojumu vajadzētu atlikt. Tas ir 190. panta 4. punkts, un tur nekavējoties ir jāpāriet pie balsojuma, lai noteikti vai ir klātesošo vairākums. Tāpēc es aicinu vienkārši nobalsot lai zinātu, vai balsosim vai nē, bet uh, Makvejas kundze jūs droši vien gribat izteikties, bet tas varētu uzsākt atkal izraisīt debatas, vai jūs gribētu īsi atbildēt? Ļoti īsi. Paldies. Neskatoties uz eh, reglamentu jautājumu, kas nebija nekāds reglamentu jautājums, es izteikšos ļoti īsi. Mums bija tehniskā sanāksme ar EULISA un EDPS, tehniska sanāksme pēc ALDE pieprasījuma. Tātad nav tā, ka šādas tikšanās nebija. Vispārējie ēnu referenti atteicās piedalīties jo viņi teica, ka viņi ir pārliecināti. Tātad es norganizēju to tehniskā līmenī pēc Vikstrēmas kundzes pieprasījuma. Un esmu ļoti pārsteigta, ka divas ēnu referentu sanāksmes, kurās mēs uh, panācām kompromisus gandrīz visos jautājumos, nebija pietiekams. Tātad es iebilstu viņas pieprasījumam. Jā, paldies, ka jūs izteicēties ļoti īsi. Vikstrēms kundze tomēr uh, Eh, runāja par reglamentu, tas bija reglamentu pāns, uz kur viņi balstījās, un šeit pāns ir ļoti skaidrs, ka mums ir jābalso tūlīt. Tātad tagad balsosim, eh, tas būs vairākuma balsojums, varam to darīt ceļot roku, vai mums tas ir jādara elektroniski. Es atvainojos, viss ir elektronisks, šajā komitejā es atvainojos, tātad tagad balsosim. Kolēģi, kas te notiek? Jā, vienkārši varētu paklusēt. Tātad sekojoši būs balsojums. Ja jūs balsosiet ar plusiņu, eh, tātad tad jūs esat par to, lai mēs balsotu par šo ziņojumu, un ja balsosiet pret, eh, tātad tā balsojiet, ja nevēlties balsot par šo ziņojumu. Yeah. My apologies, uh, Mrs. Holmeyer is right. Es atvainojos, Holmairs kundzei ir taisnība. Es jūs visus esmu licies jums vilties, esmu jūs apmuļtojis. Tātad ļaujiet man uh, kaut kā to atgūt. Tātad, ja jūs vēlaties atlikt balsojumu, tad jums jābalso par. Tā tas ir. Tātad sākam balsot elektroniski, ja uh, vēlties atlikt šo balsojumu, tad jums jābalso ar zaļo, un ja nevēlties atlikt balsojumu, tad balsojiet nē. Tātad jā, ja vēlties atlikt. Balsojiet par, ja vēlties atlikt balsojumu, un skatieties uz saviem koordinatoriem. Skatieties, ko koordinātori jums iesaka darīt. Tas būtu varbūt visviedākais. Open, but... Balsojam, jo Halmējas kundze nav ielikta savu uh, balsi. Viņa savukārt man ir likus vilties. Uh, Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Right. Um... Nu jā. Tas ir noraidīts. Tad tagad mums ir jāsāk balsot. Paldies, kolēģi. Paldies. Sorry, I do have to indicate that no Hungarian interpretation is a... Un man ir Jāpasaka, ka uh, Ungāru tūkums vairs nav pieejams, jo visi Ungāru tūki ir aizgājuši uz preses uh, konferenci. Tagad 52. grozījums. Sākam balsot. Vote is closed. Paldies. Beidzam balsot. Noraidīts. 81. grozījums. Ba sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 82. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 7. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 83. līdz 85. grozījums. Visi kopā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 86. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 88. grozījums par. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 92. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais budžeta komitejas grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 93. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 8. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 10. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 97. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 102. līdz 104. grozījums. Sākam balsot par visiem kopā. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums līdz 119. blokā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 113. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 114. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais budžeta komitejas grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais budžeta komitejas grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais budžeta komitejas grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Tātad tas bija personāla balsojums. Jā, tas reaģē uz manu balsu, man jāpasaka personāla balsojums. Sākam no jauna sestais kompromiss, sākam balsot. Nu, tā tas ir. Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad, tad mums ir jābalso par 117 līdz 119 grozījumu blokā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 63. līdz uh, 66. līdz 65. blokā. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais budžeta komitejas grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 126. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 8. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 130. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 131. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 132. un 33. blokā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 134. par. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 135. Pa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. grozījums balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 136. Bal sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 8. budžeta grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 9. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 139. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 140. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. un 144. kopā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 146. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 147. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 148. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 150. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 151. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 152. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 153. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Kompromiss 11. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 155. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 156. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 157. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 158. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. 159. Sākam balsot. Un beidzam balsot pieņemts. 137. un 160. blokā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 161. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmit budžets. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 162. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 163. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 164. pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam. Otra, pieņemts. 164. otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 40. sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 165. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts kompromiss 12. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 42. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 12. budžets. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 169. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 4, 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 171. Sākam balsot. Beidzam. Norādīts. Grozījums 44. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Kompromiss 14. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Grozījums 46. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 14. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts 15 budžets. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts 47. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts 48. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts 16. budžets. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 17. budžets sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 15. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 51. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Sim. Man liekas, ka kāds spēr pa galdu, vai tas tā varētu būt. Tas ļoti traucē. Es zinu, ka liba balsojumi ir sarežģīti, man arī tas tā liekas, bet no 176. grozījums sākam balsot. Nu, 176 sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 9 sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Apsvēram 54 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 2. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 58. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 59. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 62 sākam. Beidzam. Noraidīts. 72 sākam. Beidzam. Noraidīts. 73 sākam. Beidzam. Noraidīts. 74 sākam. Beidzam. Noraidīts 75. Sākam. Beidzam. Noraidīts 76. Sākam. Beidzam. Noraidīts. Numur 5. Sākam balsot. Beidzam. pieņemts. Grozījums numur divi budžets. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts 77. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts 78. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts 79. Sākam balsot. Beidzam. pieņemts. Grozījums 80. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Grozījums 6. Sākam. Beidzam. Pieņemts. Noslēdzošais balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 40 balsas pār, 10 pret, 4 atturējušies. Tagad balsojums par lēmumu sākt sarunas. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 40 pār, 11 pret, 2 atturējušies. Sveicam referentu. Tas ir. Līdz ar to balsošanas laiks beidzies. Paldies, kolēģi! Kolēģi, tie, kas paliek uh, zālē, mēs turpināsim ar astotā darba kārtības punktu izskatīšanu. Ja jūs paliekat, tad lūdzu. Vai arī tie, kas iet projām, esiet lūdzu. Klusi, turpināsim ar astoto darba kārtības punktu. Tas ir Ernsts kundzes eh, jautājums, vai Kornēlija ir zālē? Jā, tā tas ir. Ah. Sorry. Atvainojiet, Ernsts kundze, es jūs neredzēju. Vienkārši nevarēju jūs redzēt. Kolēģi, ja jūs ejat eh, prom, tad lūdzu klusu. Vēl divi darba kārtības jautājumi ir atlikuši, un būtu jauki, ja mēs tos varētu ātri izskatīt. Paldies, kolēģi! Tas ir jautājums par uh, to, kādās, kādā, cik tālu pavirzījies ir darbs jautājumu aizsargājot uh, personas uh, jautājumā par personas datu aizsardzību, izmantojot personas datu Eiropas institūcijās un aģentūrās ļoti daudz aktīvi. Kolēģi ir strādājuši, ir bijis lielākais trilogu skaits šajā jautājumā un Libe jautājums tiks, tika pieņemts 19. oktobrī. Ernsts Kundze sāka trilogus un tagad došu viņai vārdu. Gluži vienkārši, lai jūs informētu par to, cik tālu ir pavirzījies darbs. Ernsts Kundze, lūdzu. <laughs> Jā. E. Dargie kolēģi un kolēģis. Es gribētu teikt pāris vārdus par mūsu ziņojumu un cik tālu pavirzījušies darba. Atgādināšu, ka mūsu darba mērķis ir jauno datu aizsardzības noteikumu kopumu īstenot Eiropas līmenī un harmonizāciju. Man liekas, nevar notikt tikai atsevišķās jomās, mums tā ir nepieciešama tieši Eiropas līmenī. Datu uh, aizsardzības um, joma būtu tāda, kas attiektos arī uz aģentūrām un to iestādēm. Nevajag veidot nepārskatām daudzu noteikumu klāstu Eiropas līmenī. Tieši tādēļ komisijas priekšlikums tika iesniegts. Cita mērķa tam nav. Kāda ir situācija? Nu, sākumā ir dažādi jautājumi, kuros mēs uh, varējām ātri vienoties un izstrādāt kompromisu. Un vienkārši tā teikšu, ja vakar mēs ar komisiju būtu sarežģītos jautājumus kompromisos iestrādājuši, un to mēs būtu varējuši, tad, nu, darbs būtu bijis pabeigts uh, vakar. Bet tas tā nenotika, jo padome nebija gatava nopietnus kompromisus uh, iesniegt un arī par tiem diskutēt, kādas ir problēmas. Pirmais un sarežģītākais jautājums ir aptvērums. Nu, nevar būt tā, ka no aptvēruma mēs pēkšņi izņēmām aģentūras un citas iestādes un uh, sakām, viņiem tas nav spēkā, bet nu vispār visām Eiropas institūcijām tas būtu spēkā. Mūsuprāt, Eiropa, Eirojust un citi arī ir uh, aptvērumā. Tātad arī uh, datu aizsardzības direktīvas harmonizācijas procesā, nevis uh, ņemti ārā. Nu, nav nekāda pamatojuma tam. Mēs, liekas, šeit esam gatavi kompromisiem kā parlaments. Mēs esam iesnieguši jau kompromisus. Un gribu teikt, ka mēs piedāvājam, piemēram, Eiropolu jautājumā pārējais periodu. Un iespējam tās problēmas, kādas mēs vēl tagad ar tām nesaskaramies, tad tās īstenošanāšanā. Īstenošanā attiecībā uz vienoto datu režīmu. Tās tiek novērstas. Un pārējais periods, noslēdzot to, var sasniegt harmonizāciju. Tas ir nopietnākais priekšlikums, kādu vispār var izteikt. Jā, domājam, kā padome. Un ja tiek runāts par to, ka harmonizācija būtu ļoti sarežģīta Eiropas līmenī. Eirojust mēs piedāvājam uzreiz sākt sarunas, jo nu, vienkārši ar Eirojust visi jautājumi tagad tiek diskutēti trilogā tieši tāpat kā. Nu, nav īsti tāda skaidra iemesla, kādēļ būtu kas jāatliek un jāraksta, kas šajā regulā kaut ko, ko pēc tam ir jāceļ. Tādēļ, nu, tam nav tāda noteiktu pamatojumu. Un padome nebija gatava konkrēmus Eiropolo, Eirojust jautājums diskutējot, teikt, kādēļ konkrēti nav iespējams rīkoties. Eirodak, jā, nu labi, domāju, ka šeit nebūtu uh, problēma jautājumu atlikt, jo Eirodak ir Eiro līze paspārnē un līdz ar to ir aptvērumā šai regulai, bet nu citā veidā. Un es domāju, ka tā arī nav nekāda liela problēma to atstāt. Un EPO jautājumā mēs domājam tāpat kā Eiropol. Līdzīgi rīkoties, lai būtu pārējais periods, nu, ja tam tā ir jābūt. Protams, ka varētu vēl vairāk ko darīt, nu, bet dzīve ir kompromiss, un mēs esam gatavi kompromisiem. Vēl ir jābūt uh, diskusijām par otro pīlāru un pārstāvniecībām. Šeit varam reaģēt uh, elastīgi. Eiropas parlaments vienmēr tam ir bijis gatavs, bet mēs neesam gatavi 8a sadaļu atmest, jo domāju, ka mūsu mēģis nevar tikt realizēts. Un, ja un kādi cik tas jaunas aģentūras uh, uh, kā Frontex tiks izveidots, tad tam ir jābūt stāvā, bet Eiropola, Eirojust un uh, uh, trešai, nē, nu nav nekāda tāda skaidrojuma, kas būtu saprotams, kādēļ saprotami un saprātīgi tas būtu attaisnojums. Mēs uh, nesam atrisinājuši šo problēmu un uh, diskusijas nav pabeigtas, taču es domāju, ka nu ir iespējas kompromisiem. Uh, ar iekšējiem noteikumiem strādāt, par to var diskutēt arī. Mēs būtu varējuši pabeigt darbu, ja, ja to iepriekšējo data sadaļu būtu noslēguši, un risinājums būtu bijis labs, lai nākamnedēļ visu noslēgtu. Un noslēgumā teikšu, sekojošo padomu nav pildījis savus uzdevumus, nav nopietni ar mums sadarbojusies. Ja mēs pieņemam, ka Eiropas data aizsardzības eh, harmonizācija Eiropas līmenī ir ļoti sarežģīts, nu, ja mēs tā ideoloģiski sākam darbu, tad, protams, nav cerību, ka diskusiju iespējas pastāv. Mēs aicinām padomi ļoti nopietni ar mums diskutēt, Eiropa, Eiro, Jaston, EPO diskutēt atsevišķi. Viņi nebija gatavi tam. Un ir atbildība, kas piekrīt visām pusēm, un savu atbildību padome nav pildījusi. To kritizēju un piebildīšu, ka tas nav atkarīgs no Igaunijas prezidentūras, kas darīja, ko varēja. To es respektēju un gribu teikt arī paldies. Un it īpaši gribu teikt paldies visiem ēnu referentiem, kas nu, ļoti mani atbalstīja un iedrošināja turpināt uh, šo darbu. Neaizmirsīsim arī LIBE sekretariātu un komisiju, kas ļoti palīdzēja. Nu, paldies Dievam, ir tāda plaša saprāta deva arī šajās sarunās. Paldies! Thank you very much, Mrs. Ernst. Lielas paldies, Ernstas kundze. Es esmu mēģinājis sekot līdzi šim failam, un es domāju, ka būtu labi, lai deputāti saprastu, kāpēc ir radušās problēmas. Uh, Uh, Igauni, diemžēl, nav ieradušies, lai uzklausītu uzslavas viņiem, bet uh, man ir radies iespējas, ka ka šis jautājums tiks nodots tālāk Bulgārijas prezidentūrai, bet es domāju, ka būtu labi, lai deputāti saprot, kāpēc ir radusies šāda situācija, kas mums visiem liek vilties, bet, nu, pēc būtības te nekā tāda svarīga nav. Lielas paldies! Lielas paldies par jūsu stāstījumu! Okay, Kolēģi, es nezinu, vai Jānām āna referenta būtu kas sakāms, ne? Es eh, vēlējos vienkārši pateikties Kornēlijai par eh, ieguldīto darbu sarunās. Un es vēlējos vēlreiz atkārtot to, ka dalībvalstīm vajadzētu uh, strādāt pie harmonizācijas visās jomās. Un galvenais arguments ir tāds, ka mēs vēlamies eh, panākt eh, labāku informācijas apmaiņu un eh, izmantojamību tiesību aizsardzības jomā. Nav nekādas jēgas nodrošināt kopējus standārtus tikai dalību valstu iestādēs. Mums ir jānodrošina, lai šie kopējie standārti un definīcijas varētu tikt izmantot arī aģentūrās un to sistēmās Pretējā gadījumā ar datiem nevarēs apmainīties, tāpēc ka normas un standarti būs atšķirīgi. Paldies! Paldies, Jā! Zilstras eh, kundzei vai pievākos piebilstams kungam. Jā, protams, kā referentei noteikti tas eh, liek vilties. Es arī īsti nesaprotu, kāpēc Eiropol un Eirojustu vajadzētu izslēgt no kopējā režīma. Es arī dzirdēju, ka referente īsti nezina, kāpēc tas tā ir, bet varbūt viņai ir kāds aizdoms par to, varbūt viņa kaut ko nojauš. Varbūt tas ir tikai drošības jautājums un tāpēc Un tāpēc tas ir iekļaujams uh, suverenitātei. Tātad gribēju dzirdēt no referentes, vai viņai varbūt ir uh, radušās kādas aizdomas. Kolēģi, mums nu, nevajadzētu šeit uh, uzsākt debates, te ir runa tikai par izklāstu par trilogu sarunās, sarunām. Vai jūs vēlaties atbildēt uz Zilstras kunga teikto? Jā, nu, šīs iestādes jau ir iekļautas šajā regulējumā. Mēs mēl, vēlamies visu harmonizēt, un īstenībā jau ir visi priekšnos, priekšnosacījumi, lai to darītu. Es eh, neredzu šeit nekādas juridiskas problēmas. Jā, iespējams, ka mm, pastāv šī ideja, ka mēs nedrīkstam skarties klāt Eiropolam kaut kādu iemeslu dēļ, bet eh, mēs to darījām pārskatot regulu, un atklāt sakot, nav nekāda tāda saprātīga skaidrojuma. Uh, Es vismaz eh, tādus nezinu. Labi. Lielas paldies, Kornelija, par jūsu izklāstu. Un vēlam jums to labāko Bulgārijas prezidentūras laikā. Noteikti jūs atbalstīsim. Paldies! Labi, tagad devītais punkts. Un eh, tas būs pavisam īss informatīvs pārstāsts. Es redzu, ka kolēģu nav daudz. Tātad te ir runa par eh, Lībē athauk delegāciju uz Vašingtonu. Tā notika no 17. līdz 21. jūlijam, šķiet, ka ir pagājusi jau vesela mūžība kopš eh, tā laika. Bet eh, šīs brauciens bija ļoti interesants un arī rezultatīvs. Gribēju jums pavisam īsi pastāstīt, kā mums klāja. Kolēģi nav klāt, šķiet, ka Činičī kundze ir klāt un arī mūsu darbinieki ir klāt tāpēc izteikšos pēc iespējas īsāk. Šis brauciens bija ļoti mm, labs. Septiņi kolēģi mm, devās šajā braucienā. Paldies, Činiči kundze, ka jūs esat klāt un mm, apliecinat, ka mēs bijām šajā delegācijā. Tātad septiņi kolēģi no Liba komitejas, ļoti laba delegācija. Mēs devāmies uz Vašingtonu. Un tagad īsts kopsavilkums. Šis bija ļoti mērķtiecīgs brauciens. Mēs pievērsām īpašu uzmanību ļoti svarīgiem jautājumiem - data aizsardzība un privātums, jo īpaši ASV privātuma vairogs. Tāpat arī domājām par kopējo pārskatīšanu, par Eiropas Savienības un ASV visaptvarošo nolīgumu, par šifrēšanu, tiesiskumu, tiesība aizsardzību, tīkla neutralitāti, pretterorismu, radikalizāciju, ārvalstu kaujiniekiem, uh, un visiem pasākumiem šajā sakarā. Tāpat arī apspriedām ASV vīzu atcelšanas programmu un divpusējīgumu. Tātad likām uzsvaru uz ļoti svarīgiem jautājumiem, par kuriem es, protams, varētu ilgi un gari runāt, bet mums nav klāt daudz deputātu, kas varētu par to apspriesties. Liels paldies, Veserēls kundze, ka esat klāt. Jā, tātad. Tā, divi deputāti, kas piedalījās šajā braucienā, ir klāt. Tātad mēs šeit runājam par Vašingtonas delegāciju. Jūs, protams, varat noklausīties eh, manis stāstītajā. Es varētu ļoti gari par to runāt, bet es eh, gribēju uzsvērt, ka Šīs brauciens mums bija ļoti noderīgs, tāpēc, ka mēs eh, apspriedāmies par patiešām noderīgām lietām. Un tas notika tādā pārejas laikā. Šeit bija runa ne tikai par politisko nomaiņu administrācijā, bet arī par darbinieku nomaiņu. Kaut arī cilvēki uzskatīja, ka mums nav īpašas ietekmes, es domāju, ka Lībe komitejas brauciens koncentrējās uz tiešām svarīgiem jautājumiem - privātuma vairogs, dīzu atcelšana. Protams, mums runājām arī par terorismu radikalizāciju un upuriem. Uh, Kolēģi bija ļoti interesēti un programma bija ļoti labi sagatavota. Domāju, ka šis brauciens bija izdevies. Tāds ir mans vērtējums, un man bija patiešām liels prieks braukt kopā ar ļoti labiem kolēģiem no Lība komitejas, kas piedalījās šajā delegācijā. Es esmu bijis arī citos braucienos, un manuprāt, šis brauciens bija ļoti labs. Mēs nodibinājām ļoti labus kontaktus, un uh, Cita starpā mums izdevās arī veikt eh, izmeklēšanas darbu attiecībā uz privātuma vairogumu pirms eh, šīs kopējās pārskatīšanas. Tātad mēs veicām reālu darbu, un tas arī ļoti labi parādījās eh, pēdējā sanāksmē, kur šķiet piedalījās pilnīgi visas dalībvalstis un dalībvalstis pārstāvē vēstnieki. Es ļoti reti kaut ko tādu esmu mm, pieredzējis mūsu delegāciju braucienos, un viens no iemesliem bija tāds, ka mēs bijām atklājuši kaut ko jaunu attiecībā uz katru no šīm sadaļām, un vēstnieki arī gribēja zināt, kādas ir attiecības ar jauno administrāciju ASV. Vēlos arī uzsvērt, ka mēs viesojāmies Baltijā namā, kur mums izdevās tikties ar sarunvedējiem, un šīs uh, sarunas notika ļoti augstā līmenī. Mēs spriedām par to, kā e, privātuma vairogs varētu būt labāks par Safe Harbor. Neskatoties uz e, administrācijas maiņu, mums izdevās visu ļoti labi norganizēt. Vēlreiz liels paldies sekretariātam. Saprotu, ka nav klāt daudz cilvēku, bet vēlējos vēlreiz izcelt sekretariāta darbu. Liels paldies jums par to, Maikl, un arī pārējiem sekretariātā. Domāju, ka arī um, deputāti nodrošināja, ka šis brauciens bija ļoti labs. Nu, tas laikam viss, es, protams, varētu runāt visu laiku, bet uh, domāju, ka nav tam jēgas. Vēlētos dot vārdu uh, Činīčī kundzei un arī Himenesas Beserilas kundzei, varbūt viņām ir kas piebilstams. Činīčī kundze, lūdzu. Jā, liels paldies, Klod. Es uh, vēlējos pavisam īsi mazliet komentēt šo braucienu. Saprotu, ka jau ir vēls un deputātu nav daudz, bet domājot par delegācijas vēlētos jums pateikties. Uzskatu, ka jums izdevās visu ļoti labi norganizēt. Mēs bijām ļoti vienota grupa, visi kolēģi bija ļoti interesēti, un es uzskatu, ka, Klod, jūs to visu ļoti labi vadījāt, līdz ar to šis brauciens arī bija izdevies. Tāpat arī es vēlētos pateikties sekretariātam un arī pārējiem, kas deva ieguldījumu tajā, lai mūsu brauciens varētu panākt savus mērķus. Mēs tikāmies ar dažādiem cilvēkiem ļoti augstā līmenī un varējām runāt par mūsu komitejai ļoti svarīgiem jautājumiem. Uzskatu, ka visas šīs tikšanās norisēja ļoti pozitīvi. Protams, bija arī tādi īpaši brīži. Protams, ka ir jāatcerās, ka bija nomainījusies ne tikai politiskā vadība, bet um, tika nomainīti arī darbinieki. Neskatoties uz to visu, mēs eh, varējām tikties ļoti augstā līmenī, kā jūs to norādījāt. Uzskatu, ka visi šie temati bija interesanti un katrs mēģināja dot savu iekultījumu. Vēlējos norādīt, ka man, jo īpaši nozīmīgs šķita jautājums par terorismu, sadarbību un informācijas apmaiņu. Šeit mums bija iespēja tikties ar Nacionālā terorisma apkarošanas centrā darbiniekiem mēs varējām apspriesties par ļoti daudziem tematiem un varējām arī konstatēt, ka starp ASV iestādēm un Eiropolu ir izvērsusies ļoti laba sadarbība. Tas attiecas ne tikai uz Eiropolu, bet arī uz atsevišķām dalību valstīm. Uzskatu, ka tie bija paši interesantākie brīži šī brauciena laikā. Mēs redzējām, ka pastāv grība turpināt šādu veidu informācijas apmaiņu, un mēs, protams, visi saprotam, ka tas ir ļoti būtiski, domājot par starptautiskā terorisma apkarošanu. Vēl kāds temats, kas man šķita ļoti būtisks un kas man arī šķita ļoti interesants, ir radikalizācija. Arī šeit mēs varējām konstatēt, ka ASV lēmumi šajā jomā ir pieņemti federālā līmenī, un, protams, ka nedrīkst aizmirst arī par vietējo mērogu, uzskatu, ka mēs arī varētu šeit mācīties no ASV, jo mums ir vajadzīgi efektīvi pasākumi radikalizācijas apkarošanai. Un vēl kāds ļoti interesants temats ir par naida kurināšanu sociālajos mēdījos. Šeit mēs varējām redzēt, ka situācija iespējams ir atšķirīga. Pastāv atšķirības starp ASV un Eiropas Savienību. Mm, protams, ka vārdbrīvības jautājumi ASV ir ļoti komplicēti, bet man ļoti patika apspriesties ar tiem, kuri ir atbildīgi par uh, šādu uh, naidīgu ziņojumu dzēšanu un atrašanu tīmeklī. Tāpat arī uzņēmumi pauda viedokli, lai atbildīgās iestādes uzņemtos atbildību un lai pieņemtu skaidrus tiesību aktus. Šeit parādījās dažādi ļoti interesanti, atšķirīgi jautājumi. Tātad vēlreiz liels paldies sekretariātam, paldies visiem, kas piedalījās. Manuprāt, šis brauciens bija ārkārtīgi interesants, un mēs arī guvām ļoti daudz kā pozitīva. Vēlreiz sirsnīgs paldies no manas puses. Lielas paldies, Katrīna. Jā, protams, ka mēs visi vēlamies pateikties personālam, bet, ja mēs atceramies šo tikšanos ar Nacionālo pretterorismu centru, tad tas bija patiešām ļoti labi sagatavots pasākums. Viņi bija ļoti sagatavojušies. Vīzu un sanāksmē mums bija ārkārtīgi daudz darbinieku klāt, parasti tā nebūtu nav, un šķiet, ka uh, Arī federālā, tir, federālā tirzniecības komisija bija ļoti labi sagatavojusies. Es eh, priecājos par to, kā Lība komiteja sadarbojas ar ASV pusi. Mēs redzējām, ka mūsu attiecības ir patiešām ļoti augstā līmenī. Terēze tagad. Lielas paldies! Es eh, vēlējos pateikties par eh, visu ieguldīto darbu. Lielas paldies Klodām, mūsu priekšsēdētājiem. Šādi delegāciju braucieni nevienmēr ir vienkārši, un arī šīs brauciens eh, nebija vienkāršs. Kā jau Katrīna norādīja, nav runa par tikai vienkāršu klātbūtni. Ir ļoti būtiski ņemt vērā to, kas notiek politiskā līmenī šādā valstī kā ASV Mēs atradāmies galvaspilsētā un, protams, ka mums ir jāņem vērā viss, kas ir noticis mandāta laikā. Tāpat arī mums ir jāņem vērā Trumpa teiktais. Mēs visi bijām ļoti vienoti un mēs pārstāvējām parlamenta viedokli. Tātad mūsu mērķis nebija mm, pārstāvēt uh, atsevišķas valstis. Piemēram, gribēju pieminēt arī vīzu gadījumu. Šeit bija runa par mm, piecām atsevišķām dalībvalstīm, kurām vēl ir vajadzīgas vīzas. Līdz ar to šī darba kārtība bija ļoti intensīva, mēs bijām ļoti aizņemti. Kad vien iespējams, mēs arī centāmies panākt, lai mūsu viedoklis tiktu pausts. Mēs gribējām norādīt, ka tas nav taisnīgi un ka vajadzētu ievērot uh, atgriezeniskumu principu. Es ļoti priecājos, ka mums izdevās to panākt. Tāpat arī mēs spriedām par uh, Safe Harbor jautājumiem, kā jau norādīja Katrīna. Arī šis jautājums ir ļoti svarīgs. Vēl kāds jautājums, kas man pašai personīgi ir ļoti būtisks Es eh, vienmēr runāju arī mūsu komitejas sanāksmēs par šiem jautājumiem, tad, tad te ir runa par terorismu. Mēs eh, apspriedāmies ar uzņēmumu, kas darbojas eh, kibera noziedzības apkarošanas jomā, un mums bija arī tikšanās ar cietušo asociācijām. Protams, ka bija ļoti interesanti uzklausīt uh, kongresa un valdības pārstāvi teikto, tātad tie ir runa par darbiniekiem, kas sadarbojas ar cietušajiem un kuriem ir savs viedoklis šajos jautājumos. Uzskatu, ka šī programma bija patiešām ļoti labi sagatavota, un man pats interesant, pat interesantākā tikšanās bija ar cietušo organizāciju, bet tāpat arī vēlos izcelt tikšanos ar uh, Nacionāla terorisma apkarošanas centra pārstāvjiem. Mums eh, visu ļoti labi izskaidroja un domāju, ka mūsu delegācija arī bija ļoti labi sagatavota. Visi, kas piedalījās, eh, bija sagatavoti un arī ieinteresēti šajos jautājumos. Mēs eh, nebraucām turismu braucienā uz ASV, mums šie jautājumi bija tūpies sirds mēs ļoti daudz arī uzzinājām un varējām arī pārstāvēt eh, Eiropas viedokli. Es vēlējos vēlreiz paust savu pateicību Klodam, jo uzskatu, ka viņš šajā braucienā devās eh, sev ļoti sarežģītā laikā un eh, viņam atbalstu sniedz pārējie delegācijas biedri. Arī Janam Albrehtam bija veselības problēmas. Mums tas viss atklājās tikai pēdējā brīdī, un tātad vēlreiz paldies par labo delegāciju. Jā, šķiet, ka visi tagad mēs grīmstam atmiņās, bet eh, domāju, ka Lībe tagad eh, brauc uz Vašingtonu ar ļoti detalizētām un augsta līmeņa programmām. Uh, Tāpēc mūsu attiecības ir ļoti augstā līmenī, bet, protams, ka šī sagatavošanās prasa daudz darba. Vēlreiz liels paldies sekretariātam Antuānam. Šī sanāksme tiek pārraidīta tieši saistē, cerams, ka kāds mūs klausās. Hosē Manuēlam vēlos pateikties visiem pārējiem sekretariāta darbiniekiem. Programma bija patiešām ļoti labi sagatavota, mēs sadarbojāmies arī ar kolēģiem Naiplo un citiem vēlreiz vēlos norādīt, ka delegācijas brauciens bija ļoti labs. Jā, protams, mums bija liels prieks doties šajā braucienā arī ar visiem darbiniekiem, bet Ir jāatcerās arī, ka mēs eh, likām lielu uzsvaru uz eh, Libēju ļoti būtiskiem jautājumiem, tieši tāpēc arī mēs dodamies uz Vašingtonu. Cerams, ka nākamgad mēs atkal varēsim doties līdzīgā braucienā un apspriesties par privātumu vairogu. Vēlreiz liels paldies jums abām par jūsu komentāriem. Tie patiešām tiek augst novērtēti. Tagad eh, pēdējais punkts. Atkal dodamies pasaules braucienos, un tā ir Lībe athauk delegācija uz Tokiju. Pavisam īsts stāstījums par šo braucienu. No, no, nobody here from that. You. Sorry, nobody that went on that apart from me. <laughs> Šķiet, ka neviena zālē nav, kas eh, devās uz Tokiju. Vēlējos jums vienkārši pastāstīt, ka arī šīs brauciens bija ļoti efektīvi norganizēts. Mēs galvenokārt spriedām par adekvātuma lēmumu, kas būs jāpieņem attiecībā uz Eiropas Savienības un Japānas tirdzniecības nolīgumu. Šis brauciens lika ļoti lielu uzsvaru uz datu aizsardzības jautājumiem un kiberdrošību. Mūsu komiteja līdzīgos braucienos nav devusies. Mums bija ļoti labas sanāksmes. Mēs spriedām par adekvātuma lēmumu, kas, protams, bija mūsu uzmanības centrā, bet spriedām arī par kiberdrošību, mākslīgo intelektu, robotiku. Mūsu sanāksmes bija ārkārtīgi interesantas, bet pats pats svarīgākais, protams, bija tas, ka, lai pabeigtu tirzniecības sarunas, ir jāpieņem adekvātuma lēmums attiecībā uz datu nodošanu. Šeit ir jānodrošina, lai Eiropas Savienības un Japānas standārti tiktu eh, zināmā mērā harmonizēti, lai tiktu nodrošinātas savstarpējas aprašanās starp Eiropas Savienību un Japānu. Mēs tikāmies eh, ar pārstāvjiem no ministrijām, no lielajiem eh, Japānas uzņēmumiem, Hitachi, Sony, tikāmies arī ar datu aizsardzības iestādi Japānā. Šī delegācija bija patiešām ļoti interesanta, un mēs braucienā daudz ko guvām. Liels paldies eh, Libi kolēģiem, kas tajā piedalījās, un, protams, vēlreiz paldies sekretariātam par tik labi sagatavotu braucienu. Man ir patiešām liels prieks strādāt Libi komitejā, un Japāņi arī pret mums izturējās ļoti labi, tāpēc, ka arī viņu prāt šiem jautājumiem ir centrāla nozīme, lai varētu pabeigt tirdzniecības starpnes starp Eiropas Savienību un Japānu. Viņi ir iesaistīti visos šajos jautājumos. Lielas paldies Hosē eh, Manuēlam, Maiklam un pārējiem darbiniekiem par eh, šo braucienu. Lielas paldies arī mūsu pārstāvniecībai Japānā. Jānis Filips Albrechts nav klāt, bet eh, viņš eh, ļoti daudz palīdzēja. Viņam ir ļoti labas zināšanas par šiem jautājumiem. Delegācijas sastāvs bija ļoti labs. Tajā piedalījās eh, Natālija, Barbara, Mihāls. Patiešām šī delegācija bija ļoti laba. Lielas paldies visiem! Lielas paldies arī sekretariātām! Patiešām mēs esam privileģēti, ka varam doties šādos braucienos. Paldies visiem! Tas arī viss. Vai kādam ir citi jautājumi? Šķiet, ka Katerīna un Terēze ir klāta. Es saprotu, ka par šī sanāksme tiek pārraidīta tiešsaistē. saistē. Es, protams, vēlētos novēlēt jauks Ziemassvētkus visiem deputātiem. Cerams, mums kā šāda iespēja būs vēl Strasbūrā. Šķiet, ka darbinieki arī manī neklausās, bet jebkurā gadījumā vēl jums visu to labāko. Tiksimies Strasbūrā. Vai mums ir kaut kas paredzēts arī pirmdien? Jā, mums ir paredzēta Lība komitejas sanāksme pirmdien, drošības dialogs, tāpēc es eh, nevaru no jums atvadīties. Nekad mēs nevaram atvadīties Lība komitejā, jo mums vienmēr būs kāda jauna sanāksme. Tiksimies ar komisāru Kingu, ceru, ka jūs visi būsiet klāt, tātad eh, tās nav nekādas atvadas, es saku jums uzredzēšanos un tiekamies pirmdien pulkstens septiņos. Tātad tiekamies pirmdien. Vēl viena Lība sanāksme. Lielas paldies! Vai ir kāds no darbiniekiem, kurus neredzēšu Strasbūrā? Tādā gadījumā liels paldies jums! Paldies, Katrīna!